Labrīt, darbie kolēģi! Sveicu jūs visus! Un sveicu visus cilvēktiesību apakškomitejas deputātus, kā arī sveicu visus mūsu viesus. Mana loma ir pavisam īsa šodien no rīta. Mans uzdevums ir sākt uh, priekšsādātāju ievēlēšanas procedūru otrā sasaukuma pusē un eh, paziņošu sekojošo. Mani informēja, ka līdzinējā priekšstādātāja Lohbīleres eh, kundze ir eh, izvirzīta atkal, viņa atkal būtu kandidāti. Vai ir vēl kādi kandidāti? Liekas, ka tas tā nav. Tad es lūkšu zaļo partijas pārstāvis, vai jūs varētu ko teikt šai sakarā? Well, uh, I have nothing else to say. Man nekas cits nav piebilstams. Tikai tas, ka Barbara Loha bija ir būt komitejas uh, lieliska priekšsēdētājs apsveic šo vēlumu. Paldies. Uh, pan Danskis. Uh, yes. Paldies, un tagad Danska kungs. Jā. Yeah. Priekšsēdētāji, paldies! Aldas vārdā es gribu tikai izteikt savu gandarījumu par to, ka Barbara Lokvīlera vēlas uh, ieņemt šo amatu un mēs viņu atbalstīsim. Mums ir tieši tāds pats viedoklis no, uh, no citām grupām Hovid kungs. Ļoti īsi. Barbara Lohbīlere ir lieliski vadījusi šo komiteju no paša sākuma, un būtu tiešām šokējoši, ja viņi nevēlētos turpināt komitejas vadību, un aicinām eh, zaļo vārdā nemainīt, eh, aicinām eh, zaļos turpināt, un viņi turpināt Vaiders konzulūdzu. Uh, yes, the... Jā, arī no tautas partijas puses mēs varam pateikt vislabāko. Es Eh, jau kādu laiku bažījos Lokbīlers kundze, ka varētu nebūt vairāk uh, eh, priekšsēdētājs amatā, bet mēs esam priecīgi, ka viņa darbu turpinās. Un es dzirdu atzinīgus vārdus no politiskajām grupām, kurus pauž eh, koordinatori, un Tādējādi vai mēs varam apstiprināt Lokbīlers kundzi ievēlēšanu aklamācijas kārtībā? Atsako, serdečni gratuluję. Sirsnīgi sveicam. Lokbīlers kundzi. Un es gribētu aicināt jūs ieņemt savu vietu prezidijā un visu komitejas locekļu vārdā vēlos sacīt, cik lielā mērā es paļaujos uz to, ka jūs lieliski vadīsiet komiteju. Paldies! Jā. Paldies par parādīto uzticību. Paldies par jaukiem vārdiem. Man ir prieks strādāt cilvēktiesību komitejā. Tā skaitā priekšsēdētājā matā es šo darbu īstenoju. Un varu sacīt, ka mēs gan prezidentūrā, gan birojā, gan visā komitejā strādājam kā viena darba grupa. Un es centīšos turpināt un darīšu visu, ko varu strādāt šādā kolēģiālā veidā. Un tagad mēs nonākam pie vicepriekšsēdētāju iecelšanas. Mums ir sava hierarhija, pirmais, otrais un tā tālāk vicepriekšsēdētāji, tagad pirmais vicepriekšsēdētājs. Visas politiskās grupas ir vienojušās izvirzīt Čipa kungu, kurš bija labs vicepriekšsēdētājs un labs kolēģis. Un gribu jautāt, vai ir citas kandidatūras? Tokieškungs. Jā. Ja es gribētu ieteikt kā otro vice prezidentu Agnesi Lebrūnu. Ask, are... Paldies. Vai jūs at, at, atbalstāt arī Gžipu? Jā, bet mēs izvirzām no tautas partijas. Paldies, vai citi grib izteikties Donska kungs? Jā, priekšsēdētāji no Aldis grupas. izvirsu kā vicepriekšsēdētāju kolēģi Kazāku. The, uh, first... Un tā, tālāk trešais vicepriekšsēdētāja amatā. Senišinas, kolēģi Senišina vārds izskanēja, vai citi grib izvirzīt vēl kādu kolēģi Hovita kungs. Es domāju, ka ir apsveicami, ja esošie, ja amatāsošie turpina savu darbu un ir. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka cilvēktiesību komiteja pieaug ar savu statusu, ar savu, ar savu nozīmi, Sečina skundze Eh, par viņas kandidatūru apsveicu šajā eh, amatā. Un tagad eh, uzskaitīšu šoreiz izvirzījumus. Pirmais vicepriekšsēdētājs Čipakungs, otrais Agnes Lebrūna. Man šķiet, ka viņas nav klāts. Viņa ir no Francijas trešais vicepriekšsēdētājs. Kazaka kungs, ceturtais vicepriekšsēdētājs Čečins, Senčins kundze. Senešin. Senešinas kundze. I think, are there any other recommendations? Un vai ir vēl citi ieteikumi? Nē, tādā gadījumā es aicinu ievēlēt viņas aklamācijas kārtībā. So, like, uh... Un tagad gribētu aicināt jūs ieņemt savas vietas prezidijā. Tāpat arī tie, kuri bija vicepriekšsēdētāja amatā un vairs nav šajā amatā, gribu sacīt, ka sadarbība ar viņiem bija lieliska un ka viņi turpina strādāt cilvēktiesību komitejā Andrikienas kundas, piemēram. Yeah. See? Sen... Yes, with, Senisin. With, with here, so ah, okay. Without. Senisin. Without that. Hello. Okay. So, then uh, again, it's a little bit late, but I wish Ar nelielu nokavēšanos gribu novēlēt jums laimīgu jauno gadu. Šī ir mūsu pirmā sēde šogad, un es ceru, ka mūsu darbs un mūsu puliņi palīdzēs eh, patiesi uzlabot sarežģītās cilvēktiesību situācijas visur, kur ar tām ir problēmas. Šodien mums ir pilna darba kārtība, un mēs eh, iesākumā, kā parasti, aicināšu pieņemt darba kārtību, vai ir kādi papildinājumi. Nē, tādā gadījumā darba kārtība tiek pieņemta. Tālāk mēs esam izsūtījuši oktobra, novembra protokolu. Vai jums ir kādi, pie, kādas piebildes, pie, papildinājumi? Nē, tādā gadījumā pieņem. Un tālāk priekšsēdētāju paziņojumi. Manuprāt, mēs neesam tikušies eh, pēc Saharova balvas piešķiršanas decembrī. Uh, Manuprāt, mums bija ļoti labas debates un divu laureātu uzstāšanās, un mēs turpināsim sekot notikuma attīstībai reģionā, tāpat kā mēs to darījām pagātnē. Katrā sēdē mēs koncentrēsimies uz vienu valsti un redzēsim, kā notikuma attīstās arābu pasaulē. Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu Eģiptē bija grūtības un pro, eh, ar NVO nacionālā starptautiskā līmenī. Mēs norādījām Eģiptes varas iestādēm, ka tas ir nepieļaujami un tika pārtrauktas ap, eh, apvainojumi NVO. Šeit es domāju cilvēktiesība aizstāvošas NVO. Tālāk par vēl vienu. Uh, Sakarovas eh, eh, balvas laureāti Ang Sangsuki Birmā. Jūs, es domāju, visi esat varējuši sekot pozitīvai notikuma attīstībai Birmā. Un, ja situācija pietiekami uzlabojas, viņi varēs apmeklēt Briseli un saņemt eh, savu balvu personiski. Eh, Birmas Eiropas eh, eh, parlamenta delegācija dodas uz Birmu februārī, un, manuprāt, būtu noderīgi, jo cilvēktiesību jautājumi vēl aizvien ir aktuāli Birmā, jā, varētu šai delegācijai pievienoties. Uh, then... Jā, priekšsēdētājs mūsu komitejā varētu pievienoties priekšsēdētāja konference tam piekrīt, un es pievienojos šai delegācijas runāju ar Birmas vēstnieku, jo saskaņā ar eh, programmu man eh, būtu interesanti izrunāties ar cilvēktiesību komiteju, kas ir izveidota šajā pārejas periodā, un mēs varētu redzēt, ko mēs varam darīt šajā sakarā. On, uh, political... Jautājumi ir par vēlēšanām, par politiskajiem ieslodzītajiem par bērnu darbu pretniskajām minor, minoritātēm. Tālāk 19. janvārī mēs sacīmējam desmit gadus kopš ir izveidots e, Guantanamo cietums un vēl aizvien 170 ieslodzīto uztur šajā bāzē. Mūsu pieprasījums ir, lai Savienoto valstu valdība slēgtu šo ieslodzījumu vietu. Un tie, kuri vēl aizvien ir tur ieslodzīti, lai varētu izmantot taisnīgu tiesi un tiesu, un, ja tas nav iespējams, lai viņi tiktu atbrīvoti bez nosacījumiem. Uh, E, kopš tā laika šķiet lietas ir pasliktinājušās, jo ar jauno militāro um, politiku ir skaidri norādīts, ka ieslodzītie nevar tikt pārvietot uz Savienoto valstu teritoriju un nevar tikt tiesāti civilajās tiesās. Par Ķīnu runājot, pēdējo nedēļu gaitā Ķīnas varas iestādes ir palielinājušas spiedienu un notiesājušas vairākus juristus un intelektuāļus uz ilgiem cietumtermiņiem, e, sakarā ar aicinājumiem uz apvērsumiem. Eh, deviņu gadu cietums par apvērsumu aicinājumu decembrī, Tenksengsī vēl viens aktīvists uz desmit gadiem notiesāts ar šiem pašiem apsūdzībām. Dzēnieks Tuju Sūti, kā apcietināts pirms vairākām dienām, e, rakstnieks Līķī uz arī notiesāts uz desmit gadiem cietumā. Tāpat Tuģija 2008. E, gada Sakaro balvas laureāts tika pratināts e, policijā vairākas stundas 12. janvārī. Viņš izcieta savu cietumsodu pagājušā gada jūnijā, bet viņam ir ierobežotas tiesības veikt politisku aktivitāti. Tagad runājot par mūsu komitejas delegāciju apmeklējumu Ķīnā. Es runāju ar Ķīnas Eh, un Eiropas parlamenta delegācijas pārstāvjiem mēs vienojāmies, ka nākamajā eh, sanāksmē es varēšu izteikties par cilvēktiesību jautājumiem. Es vēl neesmu pārliecināta, lai gan runas ir dzirdētas, mēs arī vienojāmies par datumu it kā jau decembrī, bet tas tika pagaidām atlikts un vēl nav skaidrs, kurš būs priekšsēdētājs. Tālāk par Krieviju runājot. Esam dzirdējuši pozitīvas ziņas. Eh, Sakrobalvas ieguvējs eh, Krievijas eh, NVO mem memoriāls un viens no tā locekļiem Oļeks Orlovs ir pakļauts, bija pakļauts kriminālai vajāšanai, kas ir pārtraukta. Arī Krievijas likuma došana ir mainīta un apmelojumi ir dekriminalizēti. Tas bija viņa gadījums, jo viņš publiski paziņoja, ka Čečenijas prezidents Kadīrovs ir politiski atbildīts par memoriāla aktīvistes Natālijas Estimīrovas nogalināšanu gadu agrāk. Tas ir pozitīvās ziņas no Krievijas. Sliktās ziņas no Krievijas ir tādas, ka krimināla lieta par valsts noslēpuma izpaušanu ir iesniegta pret Igoru Kaljāpino Čečenijas speciālā īpašās policijas pārstāvjiem. Viņš bija viens no cilvēktiesību aktīvistiem un ir darbojas ļoti aktīvi kopīgajā mobilajā grupējumā Čečenijā. Šī grupa izmeklē īpaši jūtīgus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus Čečenijā, un mēs no savas puses aicinām Krievijas varas iestādes ne iebiedēt Kaļapinu kungu sakarā ar viņu darbību cilvēktiesību aizstāvībā. Un es ceru, ka parlaments turpinās sekot notikuma attīstībai Krievijā. Tāpat arī es vēlos atgādināt, ka 28. februārī notiks uzklausīšana par Krieviju. Tālāk par Baltkrieviju. Vairāk no jums un tik tiešām daudzi no jums no cilvēktiesība apakškomitejas apmeklēja sanāksmi, kas notika vakar kopīgi ar Baltkrievijas delegāciju un mūsu apakškomiteju. Un no trim NVO mēs varējām uzklausīt situācijas aprakstu Baltkrievijā. Ir skaidrs, ka situācija pasliktinās it īpaši mums vajadzētu uh, domāt par pasākumiem, kā ekonomiski ietekmēt Lukašenko valdību, iespējams izdarot spiedienu uz ekonomiskām struktūrām. Mums ir jādomā, kā mēs varētu to panākt. Tāpat arī piedalījās Vladislava Kaļāģeva māte. Vladislavs Kaļāģevs ir notiesāts uz nāvi. Viņa māte bija sanāksmē un viņa lūdza mūs darīt pat vairāk šajā sakarā. Vaiders kundze nāca klāja ar priekšlikumu, ka eh, sagatavot vēstuli no mūsu komitejas eh, prezidentam Lukašenko, lai apžēlotu šo gadījumu. Atgādināšu, ka viņš ir atbru, eh, apsūdzēts par Minskas metro uzbrukumiem. Uh, Un Baltkrievijā situācija ir tāda, ja jūs esat notiesāts uz nāvi, tad savlaicīgi ne ģimenes locekļi, ne advokāti netiek informēti par nāvis sodu izpildīšanu. Tas notiek steidzamības kārtībā. Un gribu sācīt, ka mū, laimīgā kārtā mūsu jaunais parlamenta priekšsēdētājs Šulcs nāca klāja paziņojumu Lukašenko un pieminēja šo konkrēto gadījumu kā jau es rakstīju decembrī šī gadījuma sakarā, es domāju, mums nevajadzētu rakstīt vēlreiz, jo mūsu augstākā lemēja iestāde to ir izdarījusi, bet tā vietā es gribētu aicināt droā eh, personālu sagatavot vēstuli divu citu gadījumu sakarā, arī mm, kur ir piemērots nāvis sods Baltkrievijā. Un jautājums, kas būtu skatāms ar politiskajām grupām. Tas attiec uz Krievijas vēlēšanām martā un par darbu ar Baltkrieviju, jo pēc vēlēšanām eh, Baltkrievijas valdība vairāk lūkosies uz Eiropas pusi pēc atbalsta un mazāk uz Krievijas pusi. Tāpēc mums ir jāturpina eh, sadarbība ar Baltkrievijas delegāciju, lai mēs varētu domāt par atrisinājumu šai situācijai. Tālāk eh, par priekšsēdētāju piezīmēm es domāju, ka jākoncentrēs ne tikai uz konkrētiem reģioniem, bet viens no reģioniem, ko es skatīju, ir Latīņa Amerika. Bet es gribētu tomēr runāt par pozitīvām lietām, ko es uzzināju šonedēļ. Salvadors prezidents Funes pirmo reizi ir Eh, lūdz piedošanu savai tautai saskaņa, sakarā ar pirms 30 gadiem veiktajiem slaktiņiem no armijas puses. Tie notika 9, 81. gada decembrī, un eh, pats prezidents šo slaktiņu nosauca kā vis, eh, visļaunāko slaktiņu mūsdienu Latviju Amerikas vēsturē. Tas bija pilsoņu karša Salvador, eh, Salvadorā, kur gāja bojā tūkstošiem cilvēku šajā konkrētajā slaktiņā. 1600. Eh, es domāju, ka ir, tas ir uzteicami, ka prezidents ir atvainojis un lūdzu spiedošanu. Tāpat jāatgādina, ka kopš 92. gada Nacionālā armija Salvadorā, kā arī valdība, noliedza šāda slaktiņa esamību. Tikai tāds, kāds Argentīnas eh, tiesa eksperti veica arheoloģiskus izrakumus, viņi rada skaidrus pierādījumus šādam slaktiņam. Un es domāju, ka tie, kas ir atbildīgi par šo slaktiņu, ne, nekad nav tikuši pakļauti vajāšanai. Tāpēc būtu ļoti uh, Eh, nozīmīgi, ka mēs redzam, ka šī nesodāmība tagad eh, tiks eh, pakļauta vajāšanai. Tāpat arī mēs esam vairāk kārt runājuši par cilvēktiesību pārkāpumiem Āfrikā, un es arī piedāvāju jūsu uzmanībai, un Tokaškungs runāja par cilvēktiesību situāciju Nigērijā. Ja Un pagājušajā un šajā nedēļā mēs redzam, ka nopietnus uzbrukumus veids politiska sekta Boko Haram, ka jeb tulkojumā rietumu izglītība ir grēks, un šis jautājums at, tiek atspoguļots mēdījos. Bet ir skaidrs, ka tā ir tikai viena cilvēktiesība pārkāpuma forma, un tā kā šo uzbrukumu upuri ir kristieši, apvienoto nāciju eh, personāla locekļi, musulmaņi un citi iedzīvotāji, ir skaidrs, ka tas eh, ir skatāms plašākā kontekstā. Un es domāju, ka jums un politiskajām grupām būtu jādomā par plašāku rezolūciju Nigērijas sakarā nākotnē. Tagad uh, tematiski par pil, cilvēktiesības politikas pārskatu. Februārī plenērā Lady Ashton prezentēja paziņojumu parlamentam par um, cilvēktiesību un es ārējās darbības kopdarbību uz efektīgāks, virzoties uz efektīgāks sadarbību. Un eh, šo dokumentu esam saņēmuši. Oktobrī paplašinātajā eh, komitejas birojas sēdē mums bija intensīvs debats un konsensā eh, vienojāmies, ka nākamais pašinstitūcijas ziņojums būs kopīgs paziņojums par šo ziņojumu. Tagad esam saņēmuši šo dokumentu, mums ir paplašināti birojā jāatgriež pie šī jautājuma, jāstrādā šo ziņojumu, jo klausoties debates starp dalību valstīm ar EAS, un vakardien es jautāju Dānijas ārlietu ministram, kā viņš prezidentūras vārā komentē šo situāciju. Es domāju, ka nav neiespējami līdz Dānijas prezidentūras noslēgumam panākt visaptverošu un skaidri formulētu ziņojumu, kas būtu kaut kas līdzīgs rīcību plānam, kas būtu detalizēts, kam varētu viegli sekot, kā implementācija būtu viegli sekot, kas būtu balstīts uz visu ES institūciju konsensu, konsensuālu paziņojumu par to, kas ir svarīgākie cilvēktiesību jautājumi mūsu skatījumā. Un šajā uh, uh sēdē mēs lūdzījām Marinaki kundzi, lai viņi mums diskutētu cilvēktis jautājums. Diemžēl viņi nevarēja ierasties, tādēļ tas notiks 9. februārī ar Prokoska kungu priekšsēdi, un tad Mēs ceram, ka varēsim strādāt pie saturiskiem jautājumiem. Mums ir jāpātrina darbs un paplašinātajā biroja sanāksmē <clears throat> jātiek skaidrībā, kas gatavo šo pašu iniciatīvas ziņojumu, bet afet, protams, būs tā, kas pieņems lēmumu. Un visbeidzot, pēdējā paziņojuma, pozitīvas ziņas par spīdzināšanas instrumentu. Tīzniecības regula komisija decembra beigās pieņem lēmumu paplašināt preču klāsni, kuram piemēra ekspertu kontroli, lai nepieļautu uh, nāsodu piemērošanu vai arī cilvēku degradējošu sodu piemērošanu. Tas iekļauj sevi arī zināms anestetiskās vielas, kuras var izmantot uh, nāves uh, injekcijās uh, valstis, kurās nav uh, atcēlušas uh, nāsodu. Ana Gomeša uh, un e, citi e, gatavo pašiniciatīvas e, paziņojumu parlamentā, diemžēl mums neizdevās savu darbu novest līdz nobeigumam, bet komisija varam par to tikai priecāties, šajā gadījumā rīkojas ātrāk, varam tiešām tikai to atzinīgi atzīmēt. Un citēšu Lēdi Eštonu, kas komentēja šo paziņojumu, proti par nāves sodu, un es pretestību tam viņa sacīja, ka šo anestētisko vielu eksporta aizliegums ir pirmais solis atbildot uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju un Eiropas parlamenta aicinājumiem stiprināt ES likumdošanu. Tam sekos vispārīgs eh, attiecīgo likumdošanas normu pārskats nākamgad. Es ļoti labi atceros debatas, kas mums bija komitejā, jo ir uh, Eh, arī citas šādas vielas izstrādājumi, kas ir tikuši eksportēti, un ko mēs pat neapzinājāmies, elektrošokiem vai arī eh, fiziskai iedarbībai, kas var tikt izmantoti, bet eh, mēs vēl rūpīgāk iedziļināsimies šajos jautājumos un iespējams gūsim vēl tālākas atziņas par to. Tik tālu priekšsēdus paziņojumi. Vai ir papildinājumi Ričards Hauits, lūdzu? Jā, savas grupas vārdā gribēju tikai apliecināt atbalstu par situāciju. E, jūs sacitam par e, situāciju Ķīnā. E, šis jautājums būtu detalizētāk skatāms paplašinātā biroja sanāksmē. Jūs priekšsēdus paziņojumā, jūs runājat arī par ziņojumu strateģisko elementu. Es pats komitejas vārdā strādāju pie šī teksta. Esmu sagatavojis sadai, kas pievērš uzmanību strateģiskiem jautājumā un ziņomā diezgan skaidri pateicis, ka parlamentam būs jāpieņem rezolūcija šajā jautājumā, bet pie tā atgriezīšos uh, paplašinātā biroja sanāksmē, bet gribēju to arī šeit darīt zinām, lai tas tiktu protokolēts. Paldies, tā priekšsēd Ričārdu, par atgādinājumu. Es pilnīgi apzinos, uh, ka tu strādā pie šī jautājuma un nākamajā sanāksmē mums būs pietiekoši laiks atlicināt tieši šim ziņojumam. Paldies! Vaiders kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz. Es gribētu atgriezties tomēr pie jautājuma par Baltkrieviju. Tie, kas vakar bija klāt sanāksmē cilvēktiesību apakškomitejas kopīgā sēdē ar mūsu delegāciju Baltkrievijā, uzklausīja ļoti nopietnus viedokļus, un es gribētu teikt, ka uh, tas, ko mēs dzirdējām attiecībā uz nāvis sodu, tas eh, pārsniedz jebkuras cilvēcības robežas Baltkrievijā, jo eh, kuru katru brīdi šie jaunieši, kuri ir notiesāti, kā mēs sapratām, ar ļoti vājiem vai vispār bez jebkādiem pierādījumiem, un eh, pat cietušie nešaubās par šo jauniešu nevainīgumu. Tomēr šī tiesa notikusi, protams, mēs neesam eksperti, lai komentētu tiesas lēmumu, Tomēr es gribētu teikt, ka mm, šīs metodas ir necilvēcīgas un Baltkrievijas pārstāvji, kas vakar ieradās, viņi nāca pie mums ar ļoti lielu uzticību. Ar ļoti lielu uzticību, ka mēs viņiem varēsim palīdzēt. Un šajā gadījumā es vakar lūdzu eh, nevis apžēlošanas aktu, bet es lūdzu nekavējoties lūgt prezidentam Lukašenko ieviest moratoriju uz nāves sodu, jo eh, mēģiniet iedomāties, kā jūtas māte, kuras dēls ir notiesāts pēc viņas domām nevainīgs un pēc daudz cilvēku domām nevainīgs. Ja šis nāves sots var izpildīts tikt jebkuru brīdi, pie tam ķermeņi netiek atdoti un cilvēka mirstīgās atliekas nav zināms, kur un kas kā apbedīs. Es domāju, šī situācija ir ārkārtīgi satraucoša un necilvēcīga Un tieši tāpēc, ka vakar sanāksmes beigās izskanēja no mūsu eh, cienījumās priekšstādātājas puses eh, tomēr uh, tāds apsolījums, ka mēs rakstīsim. Es domāju, ka mums šī vēstule tomēr ir jāuzrakst. Tas nekas, ka Šulc kungs, kungs ir izteicies, um, ir Krieviem tās teiciens ar sviestu putru nevar sabojāt. Un šeit es pilnīgi gribētu piekrist tam teicienam, ja mēs kā atbildīgā komiteja par cilvēku tiesībām uzrakstīsim šo vēstuli, aicinot nekavējoties ieviest moratoriju, Un, protams, mums netraucēja arī tas, ka mēs varētu atsevišķos gadījumos lūgt arī prezidenta apžēlošanu. Tas tikai cels mūsu komitejas prestīžu, jo citādi es domāju, ka tie cilvēki, kas vakar bija klāt un kas mums noticēja, ka mēs rīkosimies, viņiem būs grūti saprast, kāpēc mēs tomēr neiestāsimies par šo moratoriju, kāpēc mēs teiksim, jā, Šulcs jau kaut ko pieminēja, Eštoni jau kaut ko pieminēja. Es domāju, ka tieši mūsu komiteja arī šai gadījumā ir vēlreiz sakāms savs vārds. Es ļoti augstu vērtēju to, ko Lokbīleres kundze jau ir izdarījusi, un Es esmu informēta arī par vēstuli decembrī, bet šie jaunie fakti, šī jaunā informācija vienkārši manā skatījumā m, mm, eh, nepadara iespēju mums šo lietu ignorēt, un es tomēr aicinu šo vēstuli uzrakstīt, jo tas nav pārāk liels darbs, bet tas mums tikai cels mūsu komitejas prestīžu. Paldies! Okay, I think on uh, content there... Paldies, es domāju, par saturu mēs varam pilnībā piekrist. Es tagad ieskatījos atkal Mārtiņš Šulc preses relīzē. Viņš um, e, ir pievienojis moratoriju, kā, tāpat kā Katrīna 8. februārī, bet Es domāju, ka būtu papildus atbalsts, ja mēs vis, visi vicepriekšsēdētāji parakstot norūstītu vēstuli, nevis preses relīzi, bet vēstuli prezidentam eh, Lukašenko un sagatavošanas darbi tiek veikti. Jā, es augstu to vērtāju. Paldies, mūsu grupa to augstu novērtē. Paldies. Eh, tādā gadījumā. Eh, vai vēl kāds grib izteikties Gomešas kundze? Jā, mēs. priekšsēdētāji, nesen atzīmējām skumīgu nāvis dienu, desmito gada dienu, kopš darbojas Guantanamo nometne, kura vēl nav slēgta, neraugoties uz to faktu, ka prezidents Obama ir slēgšanu solījis. Ir Eh, ieslodzītie to vidu, kuriem nav izvirzītas apsūdzības un kuriem arī varbūt netiks izvirzītas apsūdzības. Vakar trīs deputāti, eh, taiskaitā es, eh, organizējām sēdi ar vairākiem no Guantanamo atbrīvotajiem ieslodzītajiem, kuri ir izveidojuši asociāciju ar nolūku eh, prasīt atbrīvošanu visiem ieslodzītiem, kuriem nav izvirzītas apsūdzības. Iniciatīva ir apvienota. Piedalījās no mūsu puses tikai trīs cilvēki, jo ir īpašas bažas, ka viens konkrētais gadījums varētu tikt uzskatīts par ļoti būtisku pārējo tiesību aizstāvībā, vēl jau vairāk tāpēc, ka viņam ir iespēja runāt un sazināties angļu valodā. Viņš arī tika uzskatīts kā ļoti, par ļoti iespējams ietekmīgu ter teroristu aktivitāšu veikšanā, kas uh, par kurām tie tiek apsūdzīti, bet nekādu pierādījumu pēc būtības nav. Viņus sauc Omārs Šakīrs. Nē, atvainojos, saka runātājs Šakīrs Bēks. Mēs izlēmām sagatavot vēstuli prezidentam Obamam. Protams, tā var būt vairāku deputātu iniciatīva, jo piedalījāmies šajā gadījumā mēs trīs, taču es aicinu jūs šo jautājumu izskatīt arī no apakškomitejas puses, varbūt jūs varētu mums pievienoties, jo manuprāt šis gadījums ir būtisks un vēl jau vairāk tāpēc, ka Obama uh, uh, balotējas atkārtotām vēlēšanām un tādā veidā mēs varētu uh, at, lūgt atbalstu noteikumam par nepamatotu aizturēšanu. Paldies, Gomesas kundze! Es tikko iedomājos, ka īpašais pārstāvis uh, Frīts, uh, es nevaru pateikt viņa amatu precīzi, viņš ir Obamas iecelts pagājušā gadā, apmeklēja parlamentu. Un es domāju, ka būtu laba doma, ja droā vārdā mēs varētu rakstīt gan viņam, gan Obamam, un arī, kā jau es sākumā sacīju, jaunais likums par militāro uh, will hinder Obama, uh, uh President Obama. Uh, policiju uh, varētu novest pie tā, ka Guantanamo, Guantanamo tiek slēgta. Issue on that. Thank you. But I have to look at the time. Bet man eh, šis jautājums ir vēl jāskata. Bet es gribētu paziņot tagad deputātiem, ka vairāk deputāti ir eh, piedāvājuši rakstisko deklarāciju, kuru mēs aicinām parakstīt taiskaitā par jautājumiem, kas ir jānodod prezidentam Obamam un mūsu kolēģiem Savienoto valstu kongresā par jautājumiem, kas galīgi nav savietojami ar starptautiskajām tiesībām e, attiecībā uz selektīvu noslapkavošanu izdar, izmantoju dronus. Paldies! Es domāju, šo darba kārtību e, punktu priekšsēdētāju paziņojumu mēs varam veikt un mēs varam pāriet pie komisijas izklāst par Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta regulas priekšlikumu periodam 2014-2020 gadam un par atsevišķiem cilvēktiesību aspektiem atsevišķos instrumentos, tādos kā kaimiņa attiecību instrumentā, eh, pirms iestājas instrumentā un stabilitātes instrumentā. Un es sveicu šajā sakarā grāfu Lamsdorfu, kurš ir parlamenta referents par uh, instrumentu EDHR sakarā. Es zinu, ka e, vēl ir citi referenti, kurus es visus nepazīstu. Varbūt Kūkana kungu redzu, es neredzu kolēģi Francisku Bartneri, kura ir referente stabilitātes instrumenta sakarā, un Vidēņina kungs ir referents ins, eh, referents attiecībā uz pirms iestājas instrumentu. Man šķiet, arī viņš nav klāt. Un tad mums ir Tienāko kundze, ko referente parlamentā par daudzgadu finanšu schēmu. Es pieņemu, ka attiecīgo politisko grupu kolēģi eh, darīs zinām šiem referentiem par to, ko mēs būsim apsprieduši. Un es domāju, ka noderīgi būtu vispirms dot vārdu Kristiānam Šmitam. Atvainojos komisijai, saka priekšsēdētāji e, komisijas attīstības ģenerāldirekcijas direkcijas pārstāvim, lai varētu sākt mūsu debates. Paldies. Paldies, priekšsēdus kundze apsveic jūs ar ievēlēšanu, arī komis, komitejas vicepriekšsēžiem. Ar prieku strādāsim ar jums un pāriem biroja deputātiem kopā. Pirmo reizi uzstājos komitejā, tādēļ vēlos sacīt arī, ka priecājos būt šeit. Esmu jaunais direktors uh, uh, cilvēktiesību jautājumos. Uh, šeit ir mani kolēģi pa kreisi, kuriem jūs jau esat tikšies, bet esmu šeit pats pirmo reizi. Es tātad pilsoniskās sabiedrības veselības izglītības jautājumiem strādāju, kas arī interesē jūs komiteju. Un tad šodien es jums pretendēšu priekšlikumu e, e, regulē no 2000, e, vai likumdošanā no 2014 līdz 2020 gadām. Man ir slaidi, un tos jums vēlētos parādīt prezentāciju, tātad es ceru, ka Kristīnas palīdzību Tūlīt tas būs visiem redzams. Ievadam. Protams, šis ir uh, tāds pārmaiņu laiks, un <clears throat> komis, e, komitejai grūti ir budžeta, no budžeta vairāk pieprasīt. Bet ir patīkam redzēt, ka pirmo reizi investīcijas cilvēktiesībās pieaug. Kā redzam, visā pasaulē izmaiņas ir iespējams. Uh, Šis ir pārmaiņu laiks, izšķirošs pārmaiņu laiks, un tātad mums ir arī pārmaiņu darba kārtība, kur cilvēktiesības ir iezīmētas kā viena no galvenām prioritātēm. To pašu var sacīt par kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu. Jūs apzināsieties, ka komisija arī ir ierosinājusi jaunu pieeju budžeta atbalstam. Uh, budžeta atbalsta maksājumiem, kur eh, cilvēktiesību jautājumi tiktu skaidrāk nekā līdz šim uzsvērti. Neskatoties uz eh, finansiālām grūtībām mūsu savienībā, eh, šis uzskat ir labs laiks prasīt lielākas investīcijas cilvēktiesībās. Un tagad mazliet par kontekstu. Otrais punkts prezentācijā. Protams, cilvēktiesību un demokrātijas instrumentam uh, nauda nav viss, un, un Eštons kundze eh, arī runājas par to, ka tur ir ietverts politikas dialogs un cits uh, eh, stēms, eh, kas saistīti cilvēku tiesībām. Un šis instruments arī nav vienīgais, ar kuru mēs varam strādāt. Tas arī pat labāk ir pagaidām neliel, uh, samērā neliels uh, instruments, Tādēļ ļoti svarīgi, ka komisija ne tikai strādāt ar cilvēktiesībām šī instrumenta ietveros. Toties šī instrumenta, cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta niša ir tā, ka tas uh, var papildināt inst instruments un tas var kā svira iedarbināt aktivitātes citās cilvēktiesības saistītās jomās. Nākamā slaida, lūdzu. Tagad par rezultātiem un mācībām, ko esam guvuši no esošā daudzgadu budžeta plāna. Pat labāk mums ir ap 1800 projektu, simt no tiem ir uh, konfidenciāls uh, darbības, kā redziet, no ziņojuma šo konfidenciālo um, darbību skaits varētu pieaugt, pie tā es vēl atgriezīšos vēlāk otrkārt. Tagad instruments darbojas uh, vairāk nekā simts delegācijās vienveidīgi, tātad eh, šis instruments tiešām ir ar globālu aptvērumu, protams, eh, individuāli piemērot pieeja, kā no nu kur ir vajadzīgs, bet tas ļauj komisijai eh, sekot cilvēktiesību situācijā vairāk nekā simts valstīs. <clears throat> ir notikuši dažādi efektivitātes izvērtējumi, viens tiks publicēts ļoti drīz, kurš izgaismo instrumentu efektivitāti. Būs plašs arīkojums nākamnedēļ, eh, kurā mēs prezentēsim šo izvērtējumu, bet ļoti īsi vismaz divi atzinumi no šīs izvērtējuma. Pirmkārt, rezultāti ir sasniegt ļoti gudri, eh, komisiju pozicionējot, es citēju no izvērtējuma, tas ir pozitīvais un ir negatīvais atzinums arī šajā izvērtējumā ietverts, un atkal citēšu, ir jāpieņem drosmīgi lēmumi, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības varētu izrausties no geto, eh, kurā cilvēktiesības bieži ir tā kā ieslodzīts Patris un citi eh, man kolēģi, kas strādā cilvēktiesībām, ir šī geto iemītnieki. Eh, tad mums jārūpējas par to, lai cilvēktiesības skārtu arī cits jomas. Tas ir galvenais, un pie tā es arī atgriezīšos. Kopsvilkumā es gribētu sacīt, ka mums ir vairāk strateģiski pieeja, vajadzīgi elastīgums un vairāk finansējums. Daudzreiz esam dzirdējuši, un jāatkārto tas ir atkal, ka tikai viens no trim projektiem, kurus e, mēs uzskatām par pietiekoši kvalitatīviem, var tikt finansēts no esošā budžeta. Nākamā slaida. Par saturisko pusi kā izvērtējumi ir rādījuši, mūsu instruments darbojas. Tātad, ja tas darbojas, to arī nevajadzētu mainīt. Tādēļ instrumenta aptvērums tiek saglabāts, esošais, galvenās iezīmes, tātad mums nav nepieciešams trešo valstu piekrišana. Šajā komitē man droši vien nav jāskaidro, kāpēc. Un e, elastība vissarežģītākos gadījumos tas ir ārkārtīgi svarīgi un arī šis papildinošais elements ar citiem instrumentiem. Vēlēšana novēršana misijas ļoti svarīgs esošā instrumenta komponents, tas arī ir iet, eh, e, saglabāts esošajā priekšlikumā, un visbeidzot ierosinam e, politisko partiju tiešo finansēšanu neiekļaut. Labprāt par to diskutēšu ar jums, ja vēlties bet es gribētu uzsvērt, ka tas neliedz mums sadarboties ar ES politiskajiem fondiem, kas var darboties, lai veicinātu plurālismu izveidu trešās valstīs. Tas noteikti ir iespējams, un tam arī vajadzētu būt nākotnē iespējamam, mūsuprāt. Bet tiešais finansējums politiskām partijām netiktu atļauts mūsuprāt. Tā mēs vismaz ierosinām. Nākamais slaids. par jauninājumiem mūsu priešlikumā. Pirmkārt, jūs redziet, ka mērķi ir tikuši skaidrāk definēti mūsuprāt. Tātad uzlabots atbalsts un cilvēktiesība aizsardzība, kā arī demokrātisko procesu veicināšanu atbalstiem. Tu jūs redzēsiet arī e, regulas projektā. Otrakārt, mēs cenšamies aktualizēt regulas aptvērumā jautājumu, eh, atspoguļojot notikuma attīstību kopš 2007. gada, vairāk akcentējot demokrātiju un cilvēktiesību jautājumus. Mēs, manuprāt, nedaram pietiekoši daudz mediju brīvības jautājumā un arī attiecībā uz interneta eh, piekļuvi eh, par sociāliem tīkliem es negribu vairāk nekā nepieciešams runāt, bet tas ir tomēr arī svarīgs instruments, un mēs esam varējuši strādāt to izmantojot. Tas gan. Treškārt, mēs ierosinām strateģiski vairāk koncentrēties uz, vis, eh, uz tām valstīm, kur cilvēktiesības visakūtāk eh, ir apdraudētas. Eh, un rezultātā varētu arī konfidenciālo vai eh, slepenoto projektu skaits pieaugt. Es jau jums sacīju, ir eh, pat labāk 100 no 1800, iespējams šī proporcija pieaugs. Ja mēs vairāk strādāsim šādās valstīs, kur cilvēktiesības ir īpaši bargi apdraudētas, tad mums jārod ir arī jauni veidi, kā parlamentu un šo komiteju e, informēt vai atskaitīties jums par projektiem, kas tātad notiek e, slepenībā. Labprāt arī mēģināsim rast šādas jaunas atskaits veids. Un visbeidzot, e, lielāks uzsvars uz ne tikai vēlēšanu procesu kā tādu, bet demokrātīskajiem procesiem arī starp vēlēšanu dienām Un tad mums jāizlaužās no šī geto, kā jau es iepriekš sacīju, tāda neraugoties tikai uz mūsu cilvēktiesību demokrātijas instrumentu, bet arī kā tas darbojas kopdarbībā ar citiem instrumentā. Un tajā pat laikā, kad šī regula tika pieņemta, tika pieņemts arī stabilitātes instruments, kaimiņattiecību instruments un pirms iestājas instruments. Visiem no šiem ir mēģi starpā minēti arī cilvēktiesība tēma Nākamais slaids. Šeit mums ir parādīts, ka arī pirmsiestāšanās uh, instrumentā ir attiecīgs formulējums. Šeit, šajā slaidā tas ir atspoguļots. Nākamo slaidu. Elastība. Tas ir viens no izšķirošiem uh, iezīmēm, ar ko šis instruments atšķirās no visiem pāriem. Mums ir ļoti būtiski saglabāt neformālās partnerības, tātad personām, kurām nav juridiska statusa eh, savā valstī vai kas eh, pat ir ārpus likuma savā valstī. Neviens cits instruments to neļauj darīt. Un, protams, ir ļoti labi iemesli, kādēļ tam tā būtu jābūt attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu otrkārt. Mēs arī vēlētos saglabāt iespēju eh, projektu ietveros grantu izmaiņas veikt. Šeit jūs redzat, kāds varētu būt maksimālais eh, pieļaujamais, maksimāli pieļaujamā summa šādām izmaiņām. Un tad nelielie granti līdz 10 tūkstoši eiro cilvēktiesība aizstāvjiem akūtās situācijās. Tas ir eh, liels veiksmes stāsts. Mēs redzam daudzus uh, Eh, gadījums, kur šādu grantu piešķiršanu būtu vēlam, tādēļ eh, tā būtu turpinām mūsuprāt. Nākamo slaidu lūdzu. Ir ļoti būtisks jauninājums. Tā ir summa, un atgriežoties pie tā, ko, kur sākām, uzskatām, kas notikuma attīstība prasa būtisku uh, Eh, cilvēktiesību instrumentu budžeta paplašināšanu. Kaimiņu attiecību politika rāda, ka tas darbojas, ka tas ir iespējams arī sasniegt rezultāts. Tātad mēs ierosinām palielinājumu budžetā, kas būtu ap 225 miljonu pieaugums, un mēs zinām, ka šie līdzekļi ir vajadzīgi, un mēs zinām, kur tos izlietot. Tad arī um, tiešajiem uh, grantiem uh, jauni iespēja. Ir valstis, kur nav iespējams izsludināt konkursu un tad gaidīt, ka nevalstiskas organizācijas sagatavos savus priešlikumus. Ir pieminēts šeit dažas valsts, kur tas tā ir, slaidā. Šajās valstīs ir jāvar strādāt ar tiešiem grantiem, un tas cits starpā ir līdzīgi kā ar stabilitātes instrumentu, kur e, uh, 2 miljonu eiro ir paredzēti šiem mērķiem. Ir vairāk uh, vienkāršošanas pasākumu, kas ir ne šajā regulā ietverti, bet tajā uh, vispārīgajā regulā un cilvēktiesība instruments būtu atdalīts, atšķetināts, tas arī, tam tā arī jābūt, jo mēs darbojamies tiešām visā pasaulē un mums ir jāvar sadarboties ne tikai ar Eiropas, bet vi, visas pasaules organizācijām. Lūk, mana prezentācija no komisijas puses par jauno instrumentu vēlētos nobeigt ar vārdiem kā Birmā, kur jūs pieminējāt arī. Instruments jau darbojas. Tagad Komisija ir piedāvājusi jaunu pasākumu kopumu, palielināt mūsu pasākumu Birmā, un mēs izmantosim savu cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu, lai tas, kas vīra iedarbināts cits projekts, Mjanmārā komisārs piebalgs dosies uz februāri uz turienu veselības aizsardzības jomā, piemēram, iedarbinot projekts. Tas ir labs piemērs, kā šis instruments tiek izmantots uh, lai eh, sāktu valstī palīdzēt pirms jebkurš cits to tur dara. Līdz ar to es pasakos komitejā par eh, uzmanību un ļoti labprāt uzklausīsim jūs viedokļus un priecāsimies, ja tie būs atzinīgi. Paldies! Švita kungs, paldies par šo prezentāciju un man ir divi jautājumi. Pirms mēs sākam diskusiju, vai mēs varētu saņemt šo prezentāciju, lai e, ik viens savās rokās. Un otrkārt, es pilnībā neizpratu, kā jūs sadarbojaties ar IAF, ar e, ārējās darbības dienesta nodaļu cilvē, eh, cilvēktiesību instrumentu sakarā. Lūk, grāfs Lamsdors, kurš ir referents, varētu izteikties. Um. Paldies, priekšsādātājs Kondze. Paldies uh, komisijai par um, to, kā viņa iepazīstināja ar uh, šo demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Ir ļoti nozīmīgi, lai uh, tas uh, būtu veiksmīgs instruments mūsu ārpolitikai, lai tas būtu ļoti labi izmantojams. Šeit iet runa par ļoti būtiskām vērtībām, un mums arī globāli jāizmanto mūsu iespējas. Tādēļ tas ir ļoti labi, ka varam no vienas puses to novērtēt un no otras puses arī eh, piedāvāt inovatīvus risinājumus. Man bija gluži eh, tas pats jautājums, kā jūs, eh, ko jūs uzdevāt, kāda ir sadarbība ar ārējās darbības dienestu, jo jaunajā arhitektūrā, ja mēs saskaramies ar jaunu situāciju, tad komisijai būtu kas uh, jāsaka, un būtu labi, ja mums būtu pilnīgi skaidrība par šo jautājumu. Un um, nozīmīgi ir arī tas, kas um, tika teikts, ka šis ir um, ļoti būtisks brīdis. Mēs uh, redzējām, ka ir um, nu, tāda nepietiekama darbība attiecībā uz uh, demokrātijas uh, veicināšanu. Un par šo jautājumu runājot eh, kaimiņu valstīs, eh, arī Ziemeļāfrikā, attīstība savā ziņā mūs tomēr pārsteidz. Un pirmais jautājums, eh, kas tieši mm, seko manis teiktajam, ja mēs runājam par demokrātiju un demokrātijas attīstību, ir sekojoši komisija, vēlas politiskās partijas šo fi, politisko partiju finansējumu izslēgt, tieši finansējumu, un tādēļ uh, Cik tālu tas var būt saskaņots ar kādu nākotnes instrumentu? Es negribu tādā tehniskā izpratnē par instrumentu runāt, bet gan par iespēju, proti par Eiropas demokrātijas fondu. Un kā šeit attīstās darbība komisijā, ko jūs domājat par šo jautājumu? Un otrs jautājums. Nākošais mēnesis Es iepazīšos ar novērtējumu un tā uh, rezultātiem. Patris Le, uh, man no, nekad nebija domājis, ka tas varētu būt tāds tā kā geto bērni. Tas man, šis jēdziens man tā uzreiz nebija pazināms, bet, nu, ja mēs varam šo geto situāciju kaut kā izslēgt, nu, tad, nu, parlaments noteikti varētu ļoti konstruktīvi strādāt. Uh, Bet nu, pāris kritiski jautājumi, kas man ir jāuzdod. Jūs teicāt, ka šī instrumenta mm, spēcīgā puse ir tā, ka tas ir savietojams ar citiem instrumentiem, bet tad pašās beigās jūs teicāt arī, ka ir jaunas iespējas tiešām līdzekļu piešķīrumam. Un uzreiz arī teicāt, ka tas ir ļoti līdzīgi kā stabilitātes instrumentā un šie, šie tiešie atbalsti līdz diviem miljoniem eiro. Un šeit ir jautājums, nu, bet kādēļ tad tas ir abos instrumentos, vai tad ir absolūti nepieciešams un kāds ir pamatojums uh, šai dubultošanai, vai tas arī ir saprātīgi? Un otrs jautājums. Tas ir jautājums par uh, līdzekļu plūsmu. Daudzos uh, Daudzkārt runājot ar cilvēktiesību aktīvistiem, ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, bieži tiek runāts par to, ka ir ļoti sarežģīti iesniegt pieteikumu, lai saņemtu komisijas atbalstu. Un es domāju, ka tas bija arī viens no jautājumiem polijas prezidentūras laikā tādu efektīvāku instrumentu radīt. Un noslēgumā jūs teicāt, tam jābūt ir instrumentam kas būtu viegli ieviešams. Kādu konkrētu uzlabojumu jūs redzat? Kas konkrēti ir uh, plānots? Es zinu, ka tas nav tieši jūsu atbildības jomā, bet es gribētu uzklausīt, kā jūs to mm, esat iedomājušies. Un tagad pēdējais. Un tas ir jautājums, kur es par saturu ko vairāk gribētu dzirdēt, jo analīzē mēs jau gadiem esam vienoti par to, Tās ir eh, eh, vēlēšanu eh, cikla nozīmes būtisks izmantojums. Es pats esmu bijis vēlēšana novērošanas misijās un zinu, cik ļoti veiksmīgi šis instruments ir izmantojams. Bet tāda vispārēja demokrātijas atbalsta iespēja un vēlēšana atbalsta iespēja, kā tās tiek savienotas. Un šeit šis savienojums nav īsti veiksmīgs vienmēr bijis. Uh, Jūs teicāt, ka jūs gribat demokrātisko procesu pilnam šim vēlēšanu procesam, vēlēšanu ciklam izmantot. Kāds ir jūsu priekšstats par to? Un visādi citādi ļoti priecājos par konstruktīvu sadarbību un uh, arī uh, citiem, kas strādā šajā jomā. Eiropai tas ir ļoti nozīmīgi. Lielas paldies! Paldies grāfam Lamstorfam! Šmita kungs, jā jūs piekrītat, mēs varam uzklausīt eh, vairāk jautājumus. Jēglas kundze. Jēglas kundze, lūdzu, jūs nākošā. Paldies, priekšstādātājs kundze. Un arī es vēlos eh, sveikt jūs, ka jūs eh, vadīsiet mūsu apakškomiteju. Esmu ļoti iepriecināta. Par šo jautājumu gribu uh, uzdot dažus konkrētus jautājumus, gan ievērojot cilvēku tiesības, gan arī uh, ievērojot manas citas darbus. Es strādāju pie lauksaimniecības politikas un arī nolīgumiem, par kuriem mēs tieši tagad um, diskutējam. Un tā arī saistot šo jautājumu ar cilvēktiesībām. Proti cilvēku tiesības, darbņēmēja tiesības konkrētajās vietās. Cik tālu mēs ar šo instrumentu varam atbalstu šiem cilvēkiem slēgt. Tika jau runāts arī par lauka attīstību. Un manā skatījumā tā ir lieliska, respektīvi varētu būt lieliska iespēja, lielisks pamats attīstības palīdzībai, lai šādā veidā atbalstītu cilvēktiesības. Un tas ir tāds ļoti interesants aspekts šai kontekstā. Tieši šo punktu uh, lauksaimniecības uh, komitejā Dānijas prezidentūra pieminēja. Un man liekas, ka tas ir ļoti interesanti runājot arī par ticēcības nolīgumiem un ievērot uh, šos jautājumus. Jūs šeit runājat par svīras efektu. Vai sver, svīras efekts ir uh, redzams un attīstāms, ja jā, kādā veidā, kādā veidā tam um, līdzekļus var piešķirt, to var diskutēt no abām pusēm. Uh, un kā mēs varētu, un tas drīzāk ir tāds jautājums no cilvēktiesību apakškomitejas viedokļa, kā mēs varētu tādas nelielas kopienas, ģimenes vai arī vairākas ģimenes tieši šajās vietās tā uh, uh, atbalstīt, lai šis atbalsts būtu tā kā no apakšnāts, jo šis Lidl projekts ir ļoti skaidri tā kā no apakšas uz augšu radies un izcēlies apvienības kopienas kopā ar pašvaldībām. Viņām ir um, idejas un idejas par to, kādus uh, projektus uh, var pieteikt šeit Briselē un saņemt naudu. Uh, Vācijā Lohbīlers kundze jūs zinat, ka šī sistēma ļoti labi darbojas un tādēļ es domāju, ka tas varētu būt tāds ļoti labs aspekts. Bet, nu, manā izpratnē trūkst šīs saiknes, kā mēs abos līmeņos varētu šo darbu veikt. Paldies! Paldies tagad Vaiders kundze. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un es gribētu uzdot jautājumu, kas ir saistīts arī ar Lamstorf kungu jautājumu. Tāds praktisks dabas jautājums. Kā tad šis mehānisms darbosies šiem tiešiem palīdzības maksājumiem. Grāfs Lambertovs teica, ka nevalstiskām organizācijām dažkārt ir problēmas šos pieteikums iesniegt, un Šmitkungs, vai jūs varētu paskaidrot, kā tad tas darbosies, kas, ko pieprasa, un kā mēs to varam arī organizēt. Nu, gluži praktiski, kā šis darbs tiek organizēts. Paldies! Tagad Ričards Hovits. Um, firstly, we should recall that the... Mums vajadzētu atcerēties, ka pagājušā reizē bija priekš likums ārēs darījus instrumentam komisāra Valdnera toreiz piedāvāja skatīt to kopā ar EDHR. Tā būtu pozitīvāka un produktīvāka nostāja. Un es eh, tāpēc priecājos, ka Šmita kungs eh, ir mūs apmeklējis un ceru, ka viņš būs regulārs viesus mūsu komitejā. Un mums ir jādomā par eh, šo attiecību veidošanu un uzlabošanu. Tas ir arī jūsu nodoms, lai uzlabotu situāciju. Mēs pilnībā atbalstām principus un cilvēktiesību aizstāvjus. Bet mēs ai... gribētu vēlēties, lai Eiropas Savienības eh, delegācijas eh, iesaistītos eh, visās vietās, kur ir šīs problēmas ar cilvēktiesībām un kur cilvēki uh, ir sarežģītās situācijās. Un mums būtu jādomā par kādu sistemātisku mehānismu. Vai arī piemērotos gadījumos patvēruma meklēšanu Es gribu sacīt, ka šeit ir atbalstīts ļoti būtisks princips, ko mēs īstenojam, un ir arī kolēģi uzdotie jautājumi par tiešiem atbalstiem ir ļoti būtiski, un es pilnībā saprotu, un daudz, un vairums kolēģi pilnībā to saprotu. Es, es eh, domāju, ka mums būtu jāatvainojas par budžeta komitejā notiekošo, ka tiek piedāvāts tenderi un pēc tam uh, demonstrēt neizpratne pār to, kas ir cilvēktiesību krīze. Bet biju vīlies, ka jūs nerunājāt par struktūrētu dialogu starp mū, šo komiteju un komisiju kāds ir izveidojies jau vairākus gadus attiecībā uz uh, IDHR es saprotu, ka mm, viss nav perfekts, bet tomēr mums ir jādomā par konstruktīvām sanāksmēm, par konfidenciāliem jautājumiem, ko mēs varam apspriest aiz slēgtām durvīm. Un es domāju, ka no esošās sanāksmes jau ir bijušas ļoti noderīgas, tāpat arī vairāk jautājumu tika skatīt plenārsēdēs gan ar komisāru Fūli, gan ar augsto pārstāvību Eh, Aštonu. Un domāju, ka jums vajadzētu apsveikt šo struktūrēto dialogu, kurš notiek. Un es gribētu aicināt, lai tā būtu daļa no šī problēmu risināšanas uh, kopuma šķiet, ka netika pieminēts jautājums par vienošanos starp eh, padomi komisiju un mums, lai varētu palielināt parlamenta eh, lomu pēc 2014. gada. Tas ir atkal jūtīgs jautājums. Es nedomāju, ka tas ir vēlreiz jāatgādina. Mēs kā parlaments būsim ar koplēmēju lomu stratēģijas dokumentos un mēs varēsim uh, ietekmēt šos jautājumus. Un man šķiet, ka tas pietiekami neizskanēja jūsu prezentācijā. Es gribētu dzirdēt komentāru šajā sakarā. E, kolēģi Lamsdorf, jūsu klusums pār demokrātijas e, stiprināšanas instrumentu bija aizraujoši. Mēs esam parlamentā, mums ir dažādi viedokļi un Lamsdorf kungs mēģina tos eh, visus samierināt, bet ja mēs apspriežam šo eh, piemēru par politisko partiju atbalstīšanu, kad ir politiskā partija vai politiska kustība, ka tā ir nācijas eh, politis, nacionāla politiska partija, ka tas ir opozīcijas elements, pastāstiet, kā jūs eh, nošķirat šīs dažādās eh, definīcijas. Jūs nezināt, es nezinu to, bet ja mēs eh, vēlamies tiešām sniegt savu devumu arābu pavasarī, mums ir jādefinē opozīcijas eh, kustības, kā mēs to darām. Varbūt mēs varētu lietot demokrātijas instrumentu. Mēs nedrīkstam ignorēt šo jautājumu. Manuprāt, tas ir būtisks jautājums. Vēl trīs punkti tematiskajā sarakstā. Pagājušā reize mums bija uzņēmējdarbība cilvēktiesības. Un jūs varētu apstiprināt, vai tas ir te, e, tematiskajās prioritātēs LGBT jautājums, kas ir ļoti jūtisks daudzās valstīs, vai arī tas ir iekļauts eksplicīti kā tematisks jautājums priekšlikumus. Un visbeidzot, e, būtiski jautājumi pār mainstreamu. Visi to atbalsta, es gribētu sacīt, kā, e, kā pēdējais instruments. Uh, uh, uh, Eh, kuru mēs atbalstījām vairāk, eh, tur nebija pietiekami daudz par to runas, un, bet mēs gribam, grib vēlreiz sacīt, ka šeit ir iekļautas eh, ļoti nozīmīgi jautājumi, bet EIDHR e ir tomēr relatīvi nelielas naudas summas. Un mums ir galvenokārt jādomā par to, kā šī mainstream principi tiek atspūgļot un mehānismi, lai sacītu, kā, lūk, pirmkārt, kāpēc gan neizmantot geogrāfisko instrumentu, kāpēc neizmantot eh, eh, veicamības instrumentu un jūs savā prezentācijā vēl neaptvērāt, un es, eh, un es gribētu dzirdēt atbildi no jums, kā jūs piemērosit praksē sevi sacīto par mazajiem uzņēmumiem runājot, mazie uzņēmumi vispirms, par mainstreamingu runājot, kā mēs varam pateikt eh, mainstream, mainstreams vispirms. Es saprotu, ka man jautājumi bija reizē bija grūti atbildami un ceru uz jūsu sapratni. Paldies, Gomešas kundze. Thank you, um, and I also welcome. Paldies. Apsveicu Šmita kunga eh, prezentāciju un lielisko sadarbību, kas ir bijusi ar Lenormānu kungu un eh, noderīgu informāciju, konkrēti runājot par projektiem, kuri tiek iesniegti konfidencialitātei, lai tie būtu eh, efektīvi. Bet es gribētu turpināt kolēģu iesākto. Un Nu, turpinot Ričarda Hovita tikko sacīto, kāpēc juridiskā bāze deleģētajiem aktiem netiek piemērota attiecībā uz EHDR? Es gribētu arī zināt, vai pareizāk sakot uzdot jautājumu, kā jūs identificējat iespējas parlamentam sadarboties ar jums, ar komisijas dienestiem attiecīgajiem, lai sekotu tiem veidiem, tiem ceļiem, kā, kādos citi instrumenti, kas ir ļoti būtiski cilvēktiesībām un demokrātijai, tādiem kā uh, eh, uh, eh, NP vai, vai citi ka tiek piemēroti tajās valstīs, kurās mēs zinām, ka ir ļoti lielas pretrunas starp to, kas tiek sacīts par eh, lomu cilvēku tiesību veicināšanā un uz vietas esošo konkrēto situāciju Eh, kurā lietas turpinās kā ierasts, un šīs demokrātijas veicināšanas jautājumi netiek ņemt vērā. Es šeit domāju tādu valsti kā Etiopija, kas ir liela Eiropas finansējuma saņēmēja. Uh, uh, eh, vai tas atrodas ārpus eh, parlamenta kontrols, jo tas pats neietilps DCR un tas FED, tas ir EDF, un EDF ir pilnīgi ārpus parlamenta budžeta kontrols, un es nevaru saprast, kāpēc. Un tādā gadījumā, kā mēs varēsim uzraudzīt to, kā lielās naudas summas, kas tiek piešķirstas, eh, piešķirtas tādai valstī kā Etiopija, kas ir paredzēts demokrātijas eh, atbalstam patiesībā netiek izmantotas, lai demokrātijas tiesību pārkāpēji tās izmantotu savās interesēs un turpinātu uh, darboties kā ierasts agrāk. Tāpat turpinot Ričārda sacīto, es aici, es atbalstu un veicinu Eiropas demokrātijas instrumentu jo es apzinos, cik, cik tas ir būtisks un eh, ne vienmēr EDHR instruments varbūt vislabākajā veidā izmantots, bet es redzu, ja mēs saskaramies ar situāciju valstīs, kurās parādās demokrātija vai notiek demokrātiskas cīņas, lai brīvotos no diktatūrām, Un tagad mūsu dienvidu kaimiņu valstis ir ļoti spilgts piemērs šādām um, situācijām. Ņemsim tādu valsti kā uh, Lībija, kur politisku partiju nebija vispār. Kā mēs varam atbalstīt demokrātiskus procesus šajā valstī, tuvojoties vēlēšanām, ja mēs neatbalstīsim politisku partiju veidošanu? Šeit ir Eiropas demokrātijas instrumentu vērtība var izpausties. Ja būs kāda konsensuāla sapratne lai mēs varētu izlemt par to, kuras politiskās partijas eh, ir atbalstāmas. Tā būtu demokrātiska darba kārtība, un šeit arī būtu iekļaujami cilvēktiesību jautājumi. Taču es gribētu dzirdēt arī jūs komentāru par to. Un mani satrauc tas, ka iespējams, ka tā būtu atkāpe, bet mani satrauc tas, ka šādas demokrātijas stiprimenta apstākļos un parlamentā mēs atkal pieļaujam, lai to kontrolētu da, uh, kontrolētu dalība valstis. Es gribētu visbeidzot uzdot jautājumu, kā mēs <laughs> Sorry, just the acronym. Atvainojiet, es nespēju izrunāt šo saīsinājumu EHDR. Tas ir ļoti grūts visās valodās, saka runātāji. Kā mēs. Uh, for, uh, kā tas var tikt izmantots? Lai apkarotu korupciju, kas ļoti bieži ir saistām ar cilvēktiesību pārkāpumiem daudzās valstīs. Un tāpat e, šis aspekts, ko pieminēja Ričards par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, ir ļoti svarīgs. Tas ir bieži nepietiekami ņemts vērā. Paldies! Paldies, Tavāreškungs! Thank you, I, I... Paldies! Man ir ļoti īsi jautājums. Gribētu tikai saņemt piemēru par to, kā šī lieta darbojas valstī, kur nav iespējams eh, iesniegt grantu pieteikumu. Droši vien tas saskars ar daudziem eh, jautājumiem, kas jau izskanēja par konfidenciāliem projektiem un darbu uh, valstīs, kur eh, atklāt grāntu piešķiršanu iespējami. Jums nav jāmin visam konkrēti piemēru nu, tādā un tādā valstī, bet es gribu saprast, kā, kāda ir šī mehānika, kā tas darbojas. Nu, pieņemsim Angūrijas valsti. Ir opozīcija, kas tiek eh, eh, kur ir opozīcionārs laikrasts, kas ticis slēgts, un tad ir sociālie tīkli, caur kuriem viņi cenšas izplatīt savu informāciju. Kā jūs sakontaktējat ar šiem cilvēkiem, vai kā mūsu delegācijas darbojas, lai piešķirt šos līdzekļus, kā jūs kontrolējat līdzekļu izlietojumu? ja politiskās partijas nedrīkst tikt finansētas, kā jūs nodrošiniet to, ka tas tiešām nenotiktu beig beigās? Un visbeidzot, kā mēs varam eh, šeit parlamentā saprast, kas darbojas un kas nedarbojas? Vai mēs varam, piemēram, eh, sarīkot sanāksmes aiz slēgtām durvīm? vai mēs varam tikties ar personām, kas darbojas šajās valstīs un kuri saņem mūsu instrumentu atbalstu. Ja jūs varētu šos jautājumus atbildēt ar vienu piemēru balstoties uz pieredzi, jeb diviem, lai parādītu, kā tas praksē darbojas, tad es par to būtu pateicīgs. Paldies! Macmillan Scott kungs. Es domāju, jums bija būtiska loma šī instrumenta izveidē. Jūs esat parlamenta vicepriekšsēdis un droši vien arī vēršat uzmanību uz cilvēktiesībām. Nu, vēl nezinām, bet dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdis kundze. Apsveic jūs ar pelnīto pārvēlēšanu amatā, kā arī pāriem vicepriekšsēžiem un koordinatoriem, kas tikuši pārvēlēti vai ievēlēti šodien. Šī ļoti svarīga komiteja kuras darbam es sekoju ar lielu interesi, bet, diemžēl, nevar būt tās pilntiesīgs loceklis. Izvēloties e, referentu cilvēktiesību demokrātijas instrumentu regulai, jūs droši vien esat izdarījuši ļoti labu izvēli, un ēnu referentu izvēli arī gaidīsim. Uh, Tad eh, Leventes kundze nāca no prezidenta biroja, kas strādās ar Ķīnu. Tas būs arī ļoti interesanti mūsu sadarbība viņu. Ļoti patīkam redzēt šeit eh, vecas paziņas no komisijas. Tīman kungs, eh, tāda, tāds deja vu, mēs esam jau strādājuši arī ar jūsu priekšteci Flotras kundzi, kas bija referenta uh, Eh, pirms dažiem gadiem, kad bija iepriekšējais daudzgad plāns apspriežams. Un tagad šī programma darbojas jau ļoti labi, eh, tā ir svarīga sabiedrības un arī vēlētāju acīs. Nesenais Eirobarometrs publicēts, publicēts pagājušajā nedēļā parāda, ka sabiedrība Eiropā vēlas, lai mēs darītu eh, daudz vairāk cilvēktiesību jomā patiesībā tā ir mūsu vēlētāju viena no lielākām vai pat lielākā vēlme, tātad tas ir jāņem nopietni. Kā jūs atcerties, uzsākot instrumentu darbību, mē, mēs guvām to pašu pieredzi, ko es tagad saskaros uh, ar Eiropas demokrātijas instrumentu pirms Berlīnas mūra krišana bija ļoti grūti panākt, ka cilvēki vērš uzmanību uh, uz to, ka ir nepieciešams tāds mehānisms, kas veicinātu demokrātiju un cilvēktiesību. Bija ļoti uh, eh, mazas programmas, bet tās bija nekoordinētas. Un tikai pēc Berlīnas mūra krišanas parlamentā komisijā dalībvalstīs pieauga apetīte uz kaut ko konkrētu. Pagāja vairāk gadi, lai instruments varētu sākt darboties. E, toreiz tas vēl saucās demokrātijas instruments. Tikai 1999. gadā cilvēktiesība dimensija e, pienāca klāt. Un tā ir atšķirība ar ASV instrumentu demokrātijas atbalstam un Eiropas. Jo mēs e, cilvēktiesības skatām integrēti ar demokrātijas jautājumiem. Uh, Tādēļ es ļoti priecājos, ka komisārs ied, komisija ier, ierosina budžeta palielināšanu, īpaši ņemot vērā, ka ārābu pasauli izmaiņas vēl nav noslēgušās, un tās prasa lielāku uzmanību no Eiropas Savienības. Lāmsdorf kungs un citi ir pieminējuši e, Eiropas e, fondu, pa ko īsti nemaz šajā diskusijā nav runa Par to pie tā vēl griezīšos. Man vienīgais eh, jautājums komisijai ir šāds, un atvainojos, ka es nedzirdēju visas iepriekšējās eh, intervences. Nelielie granti līdz 10 tūkstoši eiro ir bijuši acīm redzot ļoti veiksmīgi, bet pirms 18 um, eh, mēnešiem mēs to skatījām, tā jūs sacījāt, bet pirms 18 mēnešiem mēs skatījāmies tikai 5 tādi bija piešķieti. Kā tad ir? Raugoties uz fondu. Es to uzskatu par papildinošu man Eiropas cilvēktiesību demokrātijas instrumentu kritika būtu tāda, ka gadu gaitā tas ir kļūs ļoti statisks un tāda eh, droša attīstības, nevis politiska e, eh, instrumenta. Un man ir izveidojusies sajūta, ka ir konkrēti gadījumi, kad Jā, mums komisijā un parlamentā ir ekspertīze zināšanas šajos jautājumos, jā, ir lielāka elstība nekā bijusi, pie tā arī strādājam, bet nav mehānisma, nu, kas ļautu šo um, instrumentu padarīt nenoliedzam. ASV ir savādāk, un šeit, es domāju, mums ir jāspēr solis apakaļ un jāraugās uh, sev apkārt, arī uz austrumu virzienā un jājautā, vai mums kā Eiropas Savienībai tiešām ir instruments, ar ko panākt demokrātijas pārmaiņas tā, kā mēs to vēlētos. Jo daudz raugās uz mūsu cerībām, un tad viņi saskarās ar tādu diezgan birokrātisku mehānismu. Tādēļ, manuprāt, lielā vajadzība šodien ir ne tikai stiprināt cilvēktiesību demokrātijas instrumentu finansējumu struktūras, un, protams, mēs apsveicam parlamenta un komisijas paziņojumu par uh, izvērtēšanu, bet tagad ir jāsāk būtiski uh, diskusija par cilvēktiesību demokrātijas instrumentu priekšēd. Paldies, Milns Kotkungs. Man pašai ir neliels jautājums. Mani ir uzzinājuši cilvēciskās skaidrības pārstāvi. Viņi baidās, ka komisija gatavojas samazināt uh, finansējumu. Um, uh, tātad uh, etniskām grupām, kas ir iedzimtās grupas atsevišķās valstīs. Vai tas tā ir? Manuprāt, tas ir arī turpmāk ļoti uh, svarīgi šīs tautības atbalstīt arī turpmāk, jo tām ir eh, sarežģīti apstākļi gan uh, nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Un tad es arī priecājos, ka mūsu vidū tagad ir Timans kungs. Jūs nevarējāt būt klāt sēdē sākumā, bet labi, ka esat tagad, un tad Šmita kungam došu iespēju atbildēt, un pēc tam varbūt Tīman kungs grib ko piebilst. Paldies. Priekšsēdē visiem deputātiem. Paldies par ieinteresētību, atbalstu. Nespējuši atbildēt detalizēt eh, visu, par ko tik runāts, bet es rūpīgi centos pierakstīt un nekas neies zudumā. Tagad, kad Rolfs ir mūsu vidū, es varu droši sacīt, ka tiešām tas ir ļoti labi šo pēcpusdienu. Visma direktori tiksies ar Marijas Marinaki komandu Mēs par cilvēktiesībām pilsoniskās eh, sabiedrības neizplatības jautājumiem runāsim. Mums ir labas darba sadarbība, īpaši cilvēktiesību jomā, kā izvērtējums rādīja mums ir jāgādā par to, ka tas, ko mēs darām ar šo instrumentu, saskanētu ar ES politiku kopumā, un tieši par to te arī runa, par politisko viengabalainību, izvairīšanos no uh, dubultstandartiem un tā tā. Tātad instruments eh, ir viens, bet politika arī tiek pārskatīta. Viens piemērs par to, kā to, kāds varētu notikt. Un es atgādināšu, ka pirms izvērtējums bija gatavs, mēs jau bijām snieguši savu vērtējumu, tādēļ uz to nav atsauksmes. E, katrā lapuse. Rols noteikti vēl runās par to, kā arī darbības dienests izstrādā e, stratēģijas dokumentus par katru valstu cilvēktiesību jomā un pie tā strādā tie paši darbinieki, kas strādā ar mūsu instrumentu. Tie arī parāda, kāda ir ēst politika cilvēktiesībās jomā ar katru valstu. Europeid izmanto šīs valsts stratēģijas, lai ierosinātu, ko mēs varam darīt katrā konkrētajā valstī. Tātad es domāju, ka ir vairāk nekā labas attiecības, ir stiprināta operatīvā saikne starp šīm politikas dokumentiem un to, ko mēs darām konkrētajās valstīs referentam strādāsim ar jums eh, kopā, cerams veiksmīgi un labi. Jūs jautājat konkrēti par politiskajām partijām, kādēļ un kā. Kā jau sacīja, mūsu priekšlikumā mēs neesam iebilduši pret tieši sadarbību ar politiskām partijām, bet pats ļoti jautājumu par Ēģiptu, piemēram, mēs varam opozīcijas partiju kapacitāti e, veicināt vai visu partiju kapacitāti, kuras ir jāstiprina attiecībā uz pluralismu darbību, kā darbojas parlaments, kā politiskā partija ir organizēta. Darīsim to ļoti labprāt, e, kamēr vien mēs neizvēlēsimies vienu mīluli, un tāds būtu fonda e, pievienotā vērtība Tad komisijas dokumentu eh, pozīcija ir tāda, ka fondam noteikti ir savu pievienotā vērtību, ko tas var dot. Eh, starp dalībvalstīm acīm redzot viedokļi par to dalās, bet es domāju, ka šajā komitejā eh, mēs varam sacīt, ka būtu ļoti neveiksmīgi izveidot fondu un tad mums nebūtu jauna finansējuma, bet tikai ņemtu līdzekļus no instrumenta, Uh, lai finansētu fondu ar visām šīm transakcijas izmaksām, kad mums jau ir instruments, kas cieši no nepietiekam finansējuma. Tad mēs redzam, ka pievienotā vērtību, kad uh, fonds ir izpausme Eiropas vēlmē kļūt par aktīvāku spēlētāju globālajā uh, plānā, bet būtu ļoti žēl, ja tas strādā tieši kontraproduktīvi. Par Patrīciju, Patrīcijas vēl atgriezīšos par to, e, bet vairāk vai mazāk mēs sekosim stabilitātes instrumentam. Mēs lūdzam konceptuālas pieraksts no partneriem, potenciāliem saņēmējiem, kas grantu varētu saņemt. Tavāreškungs jautāja Viņš lūdz, vai es varētu dot kādu piemēru, kā tas praksē darbojas. Dovaru jums dot Sīrijas piemēru. Jūs varbūt piekritīsiet, ka šeit nevar organizēt patreizējos apstākļos konkursu izsludināšanu, bet, piemēram, kibercenzūra un internet brīvība mūs prāt bija vislielākā prioritāte, lai uh, pasauli redzētu, kas notiek Sīrijā, tādēļ uz šī koncepta eh, dokumentu pamatu mēs strādājām tieši ar nevalstiskām organizācijām un vienojāmies par nolīgumu, lai šīs nevalstiskās organizācijas var tikt atbalstīts un mm, šīs, eh, šie uzņēmumi varētu arī uh, tikt skatīti ārpus Sīrijas valsts robežām. Tas ir viens piemērs. Tad tika jautāts par to, eh, kāda ir sadarbība ar vēlēšanu novērotāju misijām. Es domāju, ka šeit iespējams ir daudz ko vēl uzlabot, jo pašas misijas ir eh, strādā ar labiem resursiem, ļoti efektīvi, un tās e, daudz ko spēja veikt vēlēšana brīdī, bet tās arī strādā rekomendācijas, kurām ir nepieciešams tālāks izpildījums. Tā ir joma, kurā mēs neesam varējuši līdz šim pietiekoši aktīvi iesaistīties, bet mū, esam tikuši aicināti darīt vairāk nekā līdz šim, un to arī centīsimies ieglas kundzei. Kā ar lauka attīstību? Paldies par jautājumu. Manuprāt, šādi mēs varam labi ilustrēt instrumenta komplementāru raksturu, piemēram, Tanzānijā. Mēs veicinām privātas investīcijas izaugsmas koridoros tādā vēķos, lai valsts var lauksaimniecisko attīstību eh, ražošanu attīstīt. Tātad mazie eh, lauksaimnieki un tas viss var ietekmēt individu cilvēktiesību situāciju. Nepareiz būtu tā, ja mēs sacītu, vispirms strādāsim ar lauksaimniecību un pēc tam risināsim cilvēktiesību jautājumus tieši tā nedrīkstētu, jo. Un, un, un tieši tāpēc mēs arī sakam, ka uh, ir jābūt integrētai pieejai uh, lauka attīstības projektā, kam ir jārisina arī cilvēktiesību e, problēmas. Tas pats attiecībā uz veselības aprūpi Vaiders kundzei. Jūs jautājāt par mehānismu līdzīgi ar tiešiem finansējumu. Mēs cīnāmies ar pieteikumu procesu, bet šajā instrumentā tā nav. Katra pieteikuma procedūra ir sāpīga taisnība, ka šeit mūsu partneri bieži ir ievainojamāki, bet tādēļ mēs piedāvājam šādu konceptuālu dokumentu, tad tiek izstrādāts procedūru, kā uh, arī sniegt atskaiti institūcijām Hauita kungam, kurš šeit ir ar mums kopā garā. Paldies par atbalstu. Un par cilvēktiesību aizstāvjiem es piekrītu, ka mums ir jāvar jums atskaitīties pastāvīgi par to, kā mēs atbalstam cilvēktiesību aizstāvis pār LGBT mēs runājam par seksuālo orientāciju 2.1b punktā. Ja tas nav pietiekoši e, konkrēti, varam pie tā strādāt. Tas pats par. E, arī citiem punktiem, kas šeit varbūt vēl pietrūkst par deleģētiem tiesību aktiem. svarīgs jautājums, un komisijas komitejas priekšsēd ir apstiprinājis, cik svarīgi mēs strādājam šiem jautājumiem, bet kādēļ šis šajā regulā nav tematizēts, jo mēs to risinām ar horizontālo implementējušo regulu, tādēļ nevar sacīt, ka komisija ignorē vienošanos, kas ir panākt, mēs ierosinām to risināt visaptverošā pieejā ar regulu Gomešas kundzei tāpat atbild attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem. Jūs jautājāt par Etiopiju un saikni ar EDF, kurai nav paredzēts budžets. Pie tā vēl atgriezīšos, bet šeit jums ir jāredz instruments viengabalaini raugoties uz attiecīgās valsts cilvēktiesību situāciju vai attiecībā uz budžeta atbalstu maksājumiem, vai Etiopija ir pelnījusi šādu konkrētajās nozarēs, arī jebšu mums būtu jāstrādā labāk vienkārši tikai ar nevalstiskām organizācijām, un tieši tādēļ es sāku savu prezentāciju, sakot, ka šis ir labs laiks diskutēt par cilvēktiesību jautājumiem. Mēs runājam par visām šīm dimensijām politikas dokumentos, kurus esam prezentējuši attīstības komitejā un kaut kā EDF nesiem budžeta politika, par ko tur tiek diskutēts, attiec arī uz Āfrikas Karību reģionu valstīm. Tātad ar parlamentu diskutējam to, kā eh, risināt cilvēktiesību problēmas arī KP valstīs, lai nodrošinātu viengabalainu pieeju. Jūs jautājat par Lībiju, par to, kā nu, mēs nodrošinam, lai opozīcija tur tiktu labāk organizēta. Jā, mēs par to gādājam. Mēs jau mm, atbalstam vēlēšanu likumu izstrādi Lībijā, un mūsu nākamais eh, solis būs apmācības politiskajām partijām tur. Tātad tas ir piemērs, kā mēs neveicam nesniedzam tieši atbalstu nevienai politiskai partijai, bet mums tomēr arī nevilcinamies tādā gadījumā kā Lībijā palīdzēt eh, vēlēšanu likumu izstrādāt, kā arī eh, rīkot apmācības politiskām partijām. Un nākamais solis būs Libijā pilsoniskā sabiedrības organizāciju apmācība, kas sekos šo noteikumu ieviešanai un piemērošanai. Makmilns Kotkungam piekrīt, ka ir augsts politisks atbalsts cilvēktiesībām, tādēļ komisija iedrošina 34% budžeta pieaugumu instrumentam par maziem grantiem. Kāds ir procents vai eh, kāds ir grafiks reiz nedēļā, un tas ir viens no laimīgākiem brīžiem manā nedēļā, kad es parakšu šos 10 tūkstoši eiro grants, jo jūs jūtiet, ka jūs kādam tūlīt pat palīdziet ar fleksiblu, elastīgu instrumentu, Tajā pat gadījumā vienmēr ir gadījumi, kas jums lauž sirdi. Esošais <clears throat> portfels ir 250 un 50 vēl <clears throat> eh, tiek skatīti, tā tad tas darbojas. Un komis, komiteju turpināsim informēt par to neformālā kārtā, ko mēs darām ar šiem mazajiem grantiem. E, protams, jums ir jābūt pastāvīgi informētiem. Jūs arī paudāt, ka instruments pagātnē bijis pa daudz attīstības politikas instruments un par maz cilvēktiesību instruments. Nu, par to var strīdēties. Jebkurā gadījumā mūsu ambīcija ir gādāt par to, lai tas būtu cilvēktiesība instruments, kas būtu neapšaubāmi vērsts uz cilvēktiesību jautājumiem. Taisnība jums droši vien, ka mēs esam atbalstījuši pilsoniskās sabiedrības organizācijas, līdz ar to nedaudz novirzoties varbūt, e, kas strādā ar jautājumiem, kas nav īsti cilvēktiesību jautājumi tiešā nozīmē, bet būtiskāk varbūt ir tas, ja līdzekļi tiek izmantoti uh, pamatā, lai starptautiskas organizācijas atbalstītu, lai gan daudz no viņiem ir atslēga organizācijas cilvēktiesību jomā, ja lielai finansējumā ir uh, asignēta um, uh, konkrētām organizācijām, tad mēs nespējam atbalstīt opozīcijas partijas un darboņus. Uh, Tā tik tāda piebilda citas starpā. Un tad priekšsēdēji mēs, protams, nevēlamies mazināt šajā jomā atbalstu, kur jūs pieminējāt. Līdz ar to arī savu atbildi beigšu, jo es jau ilgrunāju, Patrīs man deva pieraksts, bet varbūt, ja jūs piekrītat, es došu vienkārši vārdu viņam. Ļoti īsi, lai atbildētu par eh, elastīgumu, četri elementi. Pirmkārt, ir jādomā par vienkāršošanu regulās, kā jau mums to norādīja eh, eh, priekšsēdētājs Barozo četri elementi tad, kad mēs runājam par EDHR. Pirmkārt, mēs sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību pēdējo divu gadu laikā attiecībā eh, struktūrālo dialogu un domājam par to, ko varētu veikt kopīgi ar pilsonisko sabiedrību, lai risinātu vairākus jautājumus. Viens no tiem ir vienkāršāka ikdienas darba īstenošana. Otrkārt, Eh, liels darbs tiek ieguldīts eh, personāla apmācībā. Mums notiek ikgadīgas sanāksmes ar NVO par to, kā prezentēt projektus un tā tālāk. To pašu mēs darām ar savām delegācijām, lai mēs varētu risināt um, eh, jautājums, kas ir nozīmīgs sabiedrībai treškārt. Mēs mēģinam pārskatīt nevis pašas procedūras soļus, bet gan šos spēramo soļu formātus, lai nebūtu tik sarežģītas pieteikuma formas. Tas attiec ir saistāms arī ar finanšu regulējumu pārskatīšanu, jo finanšu regulējumā ir, piemēram, augstāki sliekšņi attiecībā uz mazajiem grantiem, un tad, kad finanšu regula būs pabeigusi savu formālo juridisko procesu, tad būs turpmāks vienkāršojums. Un mūsu eh, grants varētu tikt tri, Eh, trīs vai četrkārtots. Un visbeidzot, ceturtais punkts par mūsu piedāvāto iespēju, kā Kristians skaidroja par Sīriju, tā nav. Eh, tas nav pasākums par mazāk eh, soļu skaitu, bet par ātrāku tempu, lai mēs varētu pieņemt ātrāku lēmumu svarīgos elementos. Un šis ir nozīmīgs elements. Secinājums Mēs, protams, saprotam, kādā frustrācijā ir pilsoniskā sabiedrība, bet eh, liela daļa šīs frustrācijas ir saistāmas ar zemo budžetu līmeni un var tikt atrisināt tikai tad, ja mums ir vairāk eh, līdzekļu. Paldies jums par sniegtajām atbildēm. Un pirms es dodu vārdu Tīmaņkungam, gribu atgādināt, ka Mums nav visai daudz laika mūsu rīcībā. Es gribētu sākt jautājumu laiku e, jau 11. un pēc tam uzklausīt referentu Lansdorfu, bet Tīmans kungs. Yes. Priekšsēdus kundze arī vispirms no savas puses sirsnīgi sveic jūs ar pārvēlēšanu amatā arī jūsu vietniekiem. Arī grāfu Lamstorfu grib sveikt ar iecelšanu kā uh, e, ziņojuma sagatavotāja Eiropas cilvēktiesību demokrātijas instrumentu jautājumā. Centīšos runāt tiešām īsi, jo Šmita kungs laikam savā uh, runā jau uh, diezgan plaši visu atspoguļoja ārējās darbības dienestu vārdā. Tā kā runa ir par tematisku instrumentu lielā mērā, es gribētu norādīt uh, galvenokārt uz šādām lietām. Uh, Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi saprast, ka šis jaunais um, cilvēktiesību demokrācijas um, instrumentam ir 8 panti, salīdzinot ar 21 līdzinējo. Tas ir tiešām tāds tematisks instruments, bet jau vairāk nozīmīgi ir redzēt, ka priekšlikums par kopējiem noteikumiem un procedūrām uh, par finanšu instrumentu transponēšanu un ieviešanu paz, a, paredz to, ka ir divi kopēji panti 6 un 11. A, 11. ir par tiem, kas a, saņem šo palīdzību un tās a, piešķiršanu, un 6. ir par speciālo procedūru novērtējot finanšu līdzekļus. Un otrs punkts, par ko es gribēju runāt, mēs mēģinājām tematiskajā instrumenta ievirzē radīt pāris papildinājumus līdzšinējiem instrumentiem, it īpaši otrajā paragrāfā, proti otrajā pantā, kas apraksta un uh, definē instrumentu aptvērumu. Iestrādājam speciālu klauzulu par uh, reliģijas brīvību. Un iepriekšējā instrumentā tas tā nebija. Nevērojot to attīstību, kāda ir, piemēram, Nigērijā, Pakistānā un citās valstīs, uh, mūsu izpratnē tas bija īpaši nozīmīgi. papildus tam rindkopu par viedokļu brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību mēs eh, definējām par jaunu un īpaši pievienojām arī interneta brīvību. Tas skar eh, Havita kunga jautājumu. Mēs eh, ļoti skaidri aprakstījām ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, atsaucāmies at atsaucām uz to, kā arī uh, kopējā sociāla atbildība. Tas mums liekas ļoti nozīmīgi. Un papildus tam es gribēju teikt, ka JDD vārdā domājam, ka struktūra dialogs kāds bija starp parlamentu un komisiju iepriekšējo gadu laikā būtu jāturpina arī Nākotnē mēs to pilnībā atbalstam un domājam, ka parlamenta iesaiste ir ļoti nozīmīga. Tāpat arī mēs domājam, ka ir nozīmīgi, lai projektu ieviešana tiktu vienkāršāka un īpaši tad, kad runa iet par lokālos uh, piedāvājuma saņemšanas procedūra jautājumos tajās, kas saņem demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Šeit ir jānodrošina tas, lai vietējām nevalstiskām organizācijām būtu labāka pieeja šiem instrumentam. Un pēdējais punkts, par ko gribēju runāt, ir norādīt uz to, ka arī nākotnē ar šo instrumentu var finansēt un būs finansēta vēlēšana novērošana Tādēļ mēs nodrošināsim arī to, ka 2006. gada kompromiss saskaņā ar kuru maksimāli 25% no instrumenta var tiek izdokt vēlēšanu novērošanam, ka šī norma netiks pārkāpta, lai saglabātu līdzsvaru starp uh, cilvēktiesību projektiem no vienas puses un vēlēšanu novērošanu no otras puses, lai tas palikt sabalansēts. Es domāju, ka tie ir tādi pāris punkti, kas eh, jā, DD ir ļoti nozīmīgi. Un visādi citādi var tikai apstiprināt to, ka ar kolēģiem komisijā sadarbojamies relatīvi cieši, un, protams, ka mēģināsim arī uh, tajās sarunās, kādas um, tiks uh, sāktas gan ar padomu, gan ar parlamentu darbu, virzīsim vienā virzienā. Paldies! Paldies jums, Tilman kungs, un noslēgumā Grafs Lamsdorfs. Jā, ich habe eigentlich. Jā, nu, es negribu izteikt nekādas garas piezīmes. Um, šī bija tāda garāka viedokļa aptauja, ap, apmaiņa, kas notika pirmoreiz. Un kolēģu teiktais arī parādīja, kur ir mūsu prioritātes. Es esmu ļoti iepriecināts par to, ka interneta brīvība arī ir ietverta šajā jautājumā. Komisijas un EADD atbildēs nedzirdēja atbildi uz Havitkonga jautājumu par LKBT. Varbūt, ka to varētu vēl padziļināt. Un vienu gan es uh, piezīmēšu. Uh, par deleģētajiem tiesību aktiem. To, šo jautājumu uzdeva Gomeškundze, kā arī instrumentā par kaimiņu attiecību politiku. Tas tiek ļoti skaidri pieminēts, tur tas netiek pieņemts tikai kā horizontāls jautājums, bet gan arī tekstā tas tiek atsevišķi pieminēts. Un šeit mums vajadzētu parādīties, kas ir saprātīgi un kā mēs to varam tad arī īstenot. Es patiesi domāju, ka viens no tādiem delikātajiem, arī sarežģītākajiem, interesantākajiem un tādiem, pie kur ir vērts strādāt, uh, ir sekojošais. Jautājums par demokrātiju attiecībā uz definīciju un uh, norobežošanu no citiem instrumentiem. Jūs runājat par kapacitāšu izveidu, proti daudzveidību no vienas puses un no otras puses. EADD, Polijas prezidentūras uh, impulsakās, ļoti skaidri definēja E, jautājums un, un, piemēram, politisks spēks, kas jau ir organizējušies partijā atbalstīt un šeit tādu skaidru norobežojumu atrast. Un Havard kungs teica, nu tad e, nostājāties uz Tahiru laukuru un pasakiet, jūs vienas partiju un otri, jūs vēl nē. Uh, Tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums. Tātad sarunu laikā pēc iespējas labāk šis jautājums jārisina gan mūsu nodokļu maksātāju labā, gan arī to labā, kas saņem mūsu uh, atbalstu, lai viņi nākotnē varētu saprātīgi strādāt. Un vēl gribu uzsvērt, ka šeit uh, nav pieminēts kas tāds, un to mm, nevar aizmirst, nedrīkst aizmirst. Un uh, tas ir tas, ka priekšstādājs kundze vēlos jūs ļoti sirsnīgi sveikt ar ievēlēšanu jūsu postenī. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir ļoti labi, ka mums ir um, arī um, referents, kas rakstīs par cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu, kas strādā arī afetē. Un jūs jau teicāt arī, ka dro, mēs esam uh, vienmēr strādājuši un mēs esam vienmēr arī cieši sadarbojušies. Un politiskajiem koordinātoriem es gribu teikt, ka mums ir šī darba grupa. Uh, par uh, struktūru dialogu, kā Ričards uzsvēra. Un šo darba grupu uh, mēs turpināsim, un es gribētu lūgt politiskās grupas nosaukt, kā deputāti grib uh, strādāt šajā grupā. Nākošajā Strasbūras sesijā mēs jau varētu tikties darba sēgā, sēdē, mēs varētu šādu uh, uh, nospraust un diskutēt par uh, vēlēšanām, kādas būs šogad. Un, uh, kā jau jūs, Šmita kungs, teicāt, mums arī vajadzētu diskutēt par to, kā mēs varam uh, vienoties par to, kāda pro uh, projekta tiek atbalstīta un kāda cilvēktiesība aizstāvja. Mēs vienmēr šo darba grupu esam izmantojuši, jo šīs sēdes nav publiskas. Paldies visiem par uh, saturīgo diskusiju. Tagad man jāsaka, ka mēs esam pārsnieguši mūsu laiku, un es lūkšu jautājumu laikā piedāvāt procedūru sekojoši. Jautājumi, kas ir noformulēti, ir pieejami dokumentu mapē. Katrs deputāts zina, ko jūs jautājāt, un es nosaukšu tikai nosaukumu un tad lūkšu komisiju atbildēt. Pirmais jautājums. Tam, to iesniedz Tavaraškungs un ir par likumu Izrēlā par um, nelegālo um, migrāciju. Lūdzu atbildi. Who is uh, prepared to give the answer? Kurš ir gatavs sniegt atbildību? Mr. Swan. Mr. Swan? Eh, Swan kungs būtu lūdzu. Oh, I was too quick. <laughs> Vai es varbūt uh, pārsteidzos?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 So I'm very, very sorry arriving at the, uh, the final minute like this. Uh, jā, ļoti grūti runāt, uh, ierodoties pēdējā brīdī, bet kolēģim vajadzēja būt klāt atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt mēs varētu tādā gadījumā ar tavarešu kungu atļauju, vai jums ir, uh, ja jums ir cits jautājums, vai es varētu pagaidīt kolēģi, bet bija Eh, plānots eh, sākt bez 15.11. šo punktu. Svena kungs, eh, kuru mēs varētu iet pie, uz pie, pie nākamā jautājuma par, par Ukrainu. Labdien! Es atbildēšu uzdoto jautājumu par Ukrainu. Mēs sekojam notikuma attīstībai Ukrainā, un nesen eh, vicepriekšsēdētāji pārstāvis pauda savas bažas, ka eh, jūl, Jūlijas Timošenko apsūdzības neatspoguļo trūkumu eh, tie, iepriekšējā tiesas procesā un netika ievērots taisnīgs un caurskatāms tiesas process. Timošenko kundze, kurā ir nozīmīga opozīcijas pārstāve, eh, nevarēs piedalīties eh, nākamajās parlamenta vēlēšanās. Arī vairākas citas opozīcijas figūras, kas ir nozīmīgas, atrodas ieslodzījumā un ļoti žēl, ka selektīvā uh, Eh, justīcija turpinās Ukrainā. Tālāk eh, runājot par jautājumu, kā Ukrainas notikumi ietekmē visaptverošas brīvas tirzniecības nolīgumu ar Krieviju. Mēs eh, turpinam tehniskās sarunas un ir jādomā, jā, par brīv, visaptverošas brīvas tirsniecības zonas ieviešanu. Šīs ir tehniskas sarunas, kuru nolūks ir eh, eh, tālāk eh, panākt asociācijas nolīgumu noslēgšanu. Tomēr jānorāda, kā pilsoniskā sabiedrība Ukrainā un citi spēlētāji pieprasa pabeigt darbu pie šī nolīguma. Taču 19. decembra lēmums norāda, kas Ukrainas eh, pašreizējais sniegums neievēro mūsu kopīgās vērtības un ir ļoti būtiski turpināt sarunu tempu ar Eiropas Savienību. Tāpat arī daļa jautājuma bija atsauces uz And, uh, e is... dažādiem uh, Eh, pārkāpumiem Ukrainā un ir nepieciešams uzlabot standartus attiecībā uz eh, biedrošanās brīvību. Ja Ukrainā notiek kāda manifestācija, tad policijas intervences pasākumi netiek skaidri regulēti, kas bieži noved pie pārliecīgas spēka lietošanas pret mierīgiem demonstrantiem. Bez tam mēs aicinām varas iestādes izskatīt visus ziņojumus par policijas um, pārlieku spēka lietošanu. Tāpat arī mēs uh, skatām šo jautājumu ar Ukrainu divpusējā dialogā un pie tā atgriežamies katru reizi, kad ir nepieciešams aktualizēt e, notikumu attīstību. Paldies! ja nav tālāku jautājumu, tad es redzu, ka Frīdam Brepulsa nav klāt. Varbūt mēs varam eh, skatīt jautājumu, kur iesniegus Nikola Kīla Nilsena. Eh, tas attiecas uz cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā. Vai mēs varam uzklausīt atbildi? Varbūt mēs varam izdarīt otrādi. Svankungs, mums ir pieci jautājumi. Varbūt mēs varētu eh, saņemt. Be... Atvainojiet, eh, bet es vienojos ar kolēģiem, ka viņi būs klāt atbildēt uz šiem jautājumiem, un es tagad eh, varat iedomāties, kādā situācijā es esmu šobrīd ir kolēģis, kurš varētu atbildēt jautājumu par Ētiopiju. Un ir Anna Gomeša klāt, mēs varētu uzklausīt tad šo atbildi. Please, uh, question, uh, Jautājums tika uzdots par Ētiopiju, un jūs varat sniegt atbildi. Paldies, uh, Tomas Fanhandel, uh, un uh, esmu atbildīgs par šo jautājumu. Jautājums skar Jautājums attiecas uz situāciju Etiopijā un uz diviem zviedru žurnālistiem, kuri tika notiesāti uz 11 gadiem ieslodzījumā saistībā ar terorismu, apsūdzībām terorismam. Eiropas Savienība, gan komisija, gan ārējās darbības dienas sako šiem jautājumiem un decembrī sprieduma pasludināšanas dienā Katrīna Aštona nāca klajā ar paziņojumu, kurā viņa pauda savas bažas pār pretterorismu likumu piemērošanu un pauda cerības, ka abi zviedru žurnālisti, kā arī etiopijas žurnālisti, kas tiek apsūdzīti e, saistībā ar šiem pašiem likumu pantiem, tiek atbrīvoti. Par Mārtiņu Šhību un Johanu Personu Mēs zinām, ka viņi ir pieņēmuši spriedumu un juridiskais process Etiopijā ir pabeigts. Mēs sekojam notikumiem ciešā sadarbībā ar Zviedrijas valdību un notiek darbs aizkulisēs šobrīd. Un mēs pieturamies un ceram, ka klusā diplomātija varētu būt auglīgāka vai nodrošināt viņa atbrīvošanu. Bet, paturot to prātā, pilnīgi skaidrs, ka abu zviedru žurnālistu gadījums ir pirmais gadījums, kas tiek iztiesāts saistībā ar pretterorismu likumu, kas ir pieņems 2009. gadā ir vēl citi žurnālisti, kuru spriedums ir sagaidāms 26. janvārī. Un šeit rodas jautājumi par ļoti plašo pretterorismu proklamācijas interpretāciju, jo ļoti plaši tiek interpretēts tas, kas varētu būt terorisms. Un tā ieviešana nozīmē mēdī brīvību un izteiksmes brīvību ierobežošanu. Mēs, protams, pieņemam zināšanai to, ka Etiopijā pastāv terorisma draudi un nesenais uzbrukums Eiropas turistiem. Ziemeļa Etiopija ir tikai viens piemērs. Un mēs uzskatām par leģitīmu to, ka Etiopija veic pasākumus, lai apkarotu terorismu. Taču tajā pašā laikā mēs baidāmies, ka šāda cīņa pret terorismu uh, varētu kļūt pār politiskas represijas ieroci. Tāpēc mēs aicinājām valdību uz politisku dialogu cilvēktiesību sakarā, preses brīvības un antiterorismu likumu piemērošanas sakarā. Otrā jautājuma daļa attiecas uz Eiropas attīstības palīdzību Etiopijai un cilvēku tiesības sadaļu Kotonu nolīgumā. Mēs turpinām dialogu ar Etiopiju, mums ir noturīgs izveidojušās partnerattiecības ar šo valsti, un, kā jau es sacīju, mēs cieši pieturēsimies pie šī dialoga, ņemot vērā astoto pantu, kas regulē mūsu darbību un politisko dialogu. Paldies! Vai ir citi jautājumi šai saka? No jums vēl runātāji nav ieslēgts mikrofons. With... Tās ir ilgadīgas attiecības ar eh, represīvu režīmu, kas eh, ir, eh, kura laikā ir notikuši nozīmīgi cilvēktiesību pārkāpumi, un tagad Eh, iestrādāts likumā, kā terorisma jēdzienu, cīņas pret terorismu jēdzienu var izmantot ļaunprātīgā veidā, lai apspiestu gan savas valsts iedzīvotājs, gan ārzemniekus, kuri pauž uh, pret režīmu paustus viedokļus, e, pozicionārus viedokļus. Un es uh, nedomāju, ka šī diskrētā pieeja dos rezultātus. Ceru, ka tā varētu būt, bet tomēr baidos, ka tā viss nebūs. Un es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc abi šie žurnālisti pieņēma uh, apsūdzības vai kāds no Eiropas Savienības eh, delegācijas sekoja procesam un, un uh, jo es zinu, ka Etiopijā ir tradīcija, eh, eh, ir tradīcija pieņemt apsūdzību. Tāda ir bijuši vairāki piemēri, viens no tiem divas divas reizes uh, apsūdzētā pieņēma apsūdzību, lai pēc tam varētu pieņemt apžēlošanu un at, tikt atbrīvota. Bet es gribu zināt, vai kāds no Eiropas Savienības, kāds eh, juridisks padomdevējs eh, ieteica pieņemt šīs eh, ab, apsūdzības ļaunprātīgā likuma sakarā. Paldies, Gomešas kundze, un tagad vai jūs varat sniegt atbildu šo jautājumu? Jā, paldies! Cik tālu man zināms? Eiropas Savienības delegācijas Zviedrijas Savienotās valstis un citas puses ļoti rūpīgi sekoja tiesas procesam. Tas tika novērots nepārtraukti. Zviedru žurnālistiem bija Zviedrijas juristi, kā arī liecinieki, e, kas e, izteicās viņiem par labu. Es nezinu, kādu juridisku padomu tie ir saņēmuši un kādi apsvērumi viņiem bija neiesniegt apelāciju. So, uh, we... Tā tad mēs. Uh, paliekam ar šo atbildi. Paldies jums par atbildi un tālāk. Ko mēs varam darīt ar pārējiem jautājumiem, vai varbūt tomēr kāds ir ieradies Svana kungs? Tā ir tūkstošai organizācijas, viss nepārzinu, bet es zinu, ka kolēģis ir ceļā, lai atbildētu jautājumu par Izraēlu, un es varētu sniegt īsu atbildi par e, savienoto valstu nacionālās par savienoto valstu pieņemto aktu. Mm, um, the colleague of Frida... Šķiet, kā Frīdas Brepulsas kolēģis. Kolēģi Nikola Kīla Nilsena uzklausīs uh, Eh, atbildi Frīdas uzdotajiem jautājumiem. Svana kungs. Okay, sorry, I was um, expecting the... Atvainojiet, es gaidīju jautājumu vispirms, bet eh, par NDA, jeb Nacionālo eh, aizsardzības autorizācijas aktu. Tas uh, tā, tas nav savietojams ar atsevišķiem starptautiskiem likumiem un tā ietekme uz Eiropas Savienības Savienoto valstu attiecībām ir jāskat rūpīgi. Un vai Eiropas Savienības eh, pilsoņi, kas tiek pakļauti šādai eh, šai procedūrai un kāda procedūra kopumā tiks piemērota šo jautājumu, mēs vēlamies apspriest ar savienoto valstu lēmējstādēm. Vai ir e, citi jautājumi? Nē, tādā gadījumā. Um, now we uh, really have a time constraint here. Mums ir tik tiešām ierobežots laiks, bet es redzu, ka ir Kīls Nilsens kundzes uzdots jautājums. Paldies un atvainojiet. Uh man tiešām ir jāiet prom, un es uzdošu jautājumu par uh, Azerbaidžānu. Un ja kāds ieradīsies un atbildēs uz manu jautājumu, tad es gribētu vēl vienu punktu pievienot, jo man liekas, ka tas ļoti nozīmīgi un tas ir ļoti aktuāls jautājums. Es gribu teikt, ka speciālais uh, referents par uh, Azerbaidžānas politiskajiem um, ieslodzītājiem vietējiem Eiropas padomē. Jūs zināt, ka Azerbaidžāna ir Eiropas padoms Uh, dalību valsts, un šis referents, un tas tiešām ir aktuāli arī šodien, uh, nesaņem vīzu, lai ierastos Azerbaidžānā. Un es gribu pievienot šo jautājumu tam jautājumam, kuru es uzdevu par um, vārdu brīvības ierobežošanu Azerbaidžānā. Paldies! Thank you. Uh, you specified uh, your question. Jūs um, konkretizējāt savu jautājumu. Būtu labi, ja kolēģis varētu atbildēt atvērtos jautājumus, e, kad mēs tiekam pie citu jautājumu punktu mūsu darba kārtībā iespējams, un ja tas nav iespējams. Ja tas nav iespējams, tad es gribētu aicināt, ka Mēs saņemam rakstisku atbildi, kas nav gan noteikts ar noteikumu šeit. Rakstiska atbildi tiek nosūtīta jautājumu uzdevušiem deputātam, un kopija paliek droā sekretariātā, jo atbildes interesē mūs visus. Hope, uh... Un es ceru, ka nākamajā reizē nebūs šāda pārpratuma, jo Eh, parasti tiek uzskatīts, ka attiecīgais deputāts ir klāts jautājumu uzdevušais. Paldies, un es sveicu jaunu droā locekli, kas ir Bruka kungs. Eh, Jums ir zaļa, eh, zaļa iz, nu, it tā kā izkārtne, bet es jūs sveicu arī kā ārlietu komitejas deputāti un jūs esat aizvietotājs šeit cilvēktiesība apakškomitejā. Mēs tagad esam izskatījuši darbu kārtību, bet pēc brīža sāksim paplašinātā biroja sēdi. Priekšstādājs kundze, es gribēju ierasties un vienkārši signalizēt to, ka esmu ļoti, ļoti ieinteresēts apakškomitejas darbā un šādi gribēju parādīt to, ka ļoti sabra, labprāt sadarbošos gan ar komiteju, gan arī ar. Uh, prezidiju apakškomiteju, kā mēs varētu stiprināt sadarbību un sadarbību ar um, pamatkomiteju un kā mēs jūsu jautājumus varam arī skatīt pamatkomitejas darbā, jo mm, nozīmīgākais ir cilvēktiesības ievērot un cilvēktiesību klauzulu ieviešanu arī tirdzniecības līgumos, proti cilvēktiesības vēl vairāk ar dažādiem instrumentiem apgādāt, kā tās aizstāvēt. Un šādā izpratnē domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi un vadošā no loma šī darba veikšanai ir šai apakškomiteja. Paldies! Paldies, un es domāju, ka mēs visi šeit prezidijā un arī citi deputāti. Šodien bija ļoti daudz deputātu. Mēs šodien runājam par instrumentu demokrātijām cilvēku tiesībai. Mēs šo jautājumu esam izskatījuši, un mēs esam ļoti iepriecināti. Un es esmu iepriecināta, ka jūs, kā afet priekšsādētājs, ierodaties mūsu apakškomitejas sēdē. Un parasti ir tā, ka apakškomiteja nu, diezgan grūti dažkārt ir sadarboties ar pamatkomiteju, bet ir ļoti nozīmīgi, ka jūs mūs atbalstat. Jo tās rezolūcijas, kādas mēs šeit sagatavojam, mums tās ir um, jādiskutē afetā un jāgūst atbalstām. Un, uh, Tātad eh, šie risinājumi, kādi ir iespējami, ka mums būs vairāk eh, gan eksporta, gan arī pašiniciatīvas ziņojumi, tas ir ļoti nozīmīgi. Un mēs ļoti vēlamies eh, cieši sadarboties, proti, nu vienot ar jums rast risinājums, kā mēs uh, risinam jautājumu, kas izskata kādus pašiniciatīvas ziņojumus, un ja mēs ielūdzam ekspertus vai arī dodam uzdevumus pētījumiem, lai mēs to koordinētu, lai mēs varētu papildināt viens otru darbu. Tātad liels paldies! Un laiks ir ļoti vērtīgs, un ja jūs varat nedaudz palikt, tad mēs varētu 11.30 uzreiz sākt paplašinātā biroja sēdi visiem pāriem klātsošiem kolēģiem un personālam šeit paplašināt. Tā biroja sanāksme notiek aizslēgtām durvīm un e, tu, pēcpusdienā mēs sāksim ar uzklausīšanu par starp Amerikas, starp amerikāņu cilvēku tiesību jautājumiem. Jā.